Good afternoon, ladies. Labdien, un dāmas un kungi. Un nu, pēc eh, brīnišķīgas eh, saulainas eh, nedēļas nogalas visā Eiropā, nu paldies, ka esat apduši iespēju tomēr ierasties arī šeit. Un kopā ar mums spriest par vairākiem svarīgiem Eiropai nozīmīgiem jautājumiem. Sāksim sanāksmi. Šodien un rīt. Arī, arī tātad mums divos cēlienos sanāksim, gan no rīta, gan pēcpusdienā. Nu, sāksim kā parasti, kā ierasts darba kārtības projekta apstiprināšana. Ja nav komentāru, tad uzskatu, ka darba kārtība ir apstiprināta. Paldies! Tālāk eh, sanāks uzvadītāji paziņojumi, mani paziņojumi. Pirmkārt. energo kopienas eh, plēnuma mums eh, sanāks, ne? Mums jājūtas eh, atbildīgiem, atbildīgiem par šo starptautisko sadarbību energo kopienas tātad, līmenī. Deviņas mūsu kaimiņu valstis no Rietumu Balkāniem - Moldavā, Ukraina un Gruzija kā arī vairākas novērotāju valstis, jo 2005. gadā mēs bijām tā atbildīgā komiteja, kas uzsāka šo iniciatīvu. Un vēlos jūs um, aicināt uz NGO kopienas parlamentārā plēnuma sanāksmi rīt starp mūsu itra sanāksmes uh, rīt un pēcpusdienas cēlienu 24. Uh, aprīlī no pusdiviem līdz pustrījiem. Tad vienas stundas sanāksme no nu, pusdiviem līdz pustrījiem. Sanāksme notiks ABS 3E3 zālē. Tātad 3E3 ir uh, zāles numurs. Un šī sanāksme, kurā piedalīsies ITRE deputāti un um, energo kopienas parlamentu locekļi, ir um, Tātad svarīgi mums ir locekļiem. Nedarba nu, nu kopienas valstīm, tātad tās uzsver, ka tas ir svarīgi sadarbībai energo kopienas līmenī ar mūsu austrumu eh, kaimiņiem un Rietumu Balkānu valstīm. Un aicinu jūs vēlreiz pielikties šajā sanāksmē, nu, kaut, kaut uz pusstundu, kaut uz 20 minūtēm, ja varat atnākt un bilst dažus vārdus, lai ieklausīties tajā, kas tiek tur izskan. Rītā tad um, esat tik laipni atnāciet. Runāsim par ilgspējīgas atjaunojumās elektroenerģijas ražošanu energo kopienā, tie mums mūsu kaimiņi jāatbalsta. Ja esam nopietni par klimatu pārmaiņu apkarošanu, ja to nopietni uztveram, tad tas ir svarīgs jautājums. Un turklāt būtu tiks eh, pasniegts arī sviestmaiņas, sviestmaiņas jūtas pusdienas pirms sanāksmes, varbūt tas rosinās jūs arī atnākt no pus eh, vieniem līdz vieniem. Tad šajā pašā zālē 3C3 e varēsiet arī, arī um, noteicāt savus sviestmaiņas, nebūs jums eh, speciāli kaut kur jāiet pusdienās, tā kā lūdzu. Esiet tik laipni, ierodieties. Nu tiešām, nu kaut uz. Uh, brītiņu, kad pāris kolēģi lūdzu atrodiet iespēju atnākt no lielajām politiskajām grupām, jo sevišķi, un pa vienam pārstāvim no mazajām politiskajām grupām. Pēdējā šādā sanāksmē bija dušies tikai divi deputāti no itra, itra grupas - Rebeka Hamsa un Iežīs eh, Buzeks. Nu, diezko labi neizskatījās, atklāt sakot, kā es varu iztēloties. Jo, ja ieradās tādas kuplas delegācijas, 5000 km bija ceļojuši, 3000 km, lai mm, tiktos ar mums, un atnāk divi parlamenta deputāti šādā parlamentārajā mm, sanāksmē, asamblējā. Nu, nav tas smuki, nu, nu kaut uz dažām minūtēm, lūdzu, esiet laipni atnāciet. Lai mēs sūtītu signālu, ka esam nopietni uzskņot attiecībā uz kaut kādu savu lēmumu īstenošanu, neko citu jau. Lūk, Tad vēl viens paziņojums no manas puses. Eiropas parlaments un komisija rīkos kopēju konferenci par digitālās nākotnes veidošanu, digitālās revolūcijas izaicinājumu. Tā notiks parlamentā kā šeit Briselē 25. aprīlī no pustrījiem līdz pusseptiņiem pēcpusdienā. Tā 25. aprīlis, trešdiena, trešdienas pēcpusdienām digitālās apkotnes veidošana, digitālā izaicinājumi, revolūcijas e, nestiedzēcinājumi. Runāsim par to, kā īstenot e, digitālo potenciālu, kā novērst digitālo plaisu, uzlabot e, iespējas pilsoņiem, kā arī veidot digitālo kopējo tirgu. Un, protams, ir labi aicināt visi itri locekļi piedalīties. Nu, daži no jums redzu, ka smaida un, un māja galvu. Pirmajā pasaņojuma gadījumā nē, bet nu, vēlreiz par ēdnieko kopienu jūs aicinu arī tomēr rasties pie tur ierasties. Digitālā darba kārtība redz, ka tā jums ļoti interesē, un tas man arī par to esmu gandarīts. Bet nu ejam tālāk. 21. un 22. februāra sanāksmes protokola apstiprināšana. Jā, nav iebilžu līdz sanāksmes beigām, tad šie protokoli tiks attiecīgi uzskatīt par apstiprinātiem. Lielas paldies! Pārņem pēc ceturtā darba kārtības punktu, nu, tie ir rātējums priekšu. Tad ceturtais punkts regula par ENISEM. Eiropas kiberdrošības aģentūra, mūsu atbildības joma, no kur atceļ regulu 526 2013 un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības certifikāciju. Tā, tā sauktais kiberdrošības akts. Nu, tad runāsim par um, mūsu uzņēmumu projektu. Kolēģi Angelika Nībler ir um, ziņotāji, referenti respektīvi. Tāpat ir vairāk ēnu referenti ir ieradušies. Kā es te redzu, ļoti labi. Kiberdrošības akcija ir daļa no mūsu prioritāriem failiem. Mūsu kopējā tad, tad deklarācijā, ko izstrādā komisija un Eiropas parlaments Inko komiteja atbilstoši 54. reglamenta punktam, eh, ir līdz atbildība gan eh, viņiem tātad ir eh, vienlīdz tātad saistīta teikšana trešajā sadaļā par certificēšanu. Un bez liekas kavēšanās nāksim diskusijām. Referents kundze, jūs varētu lūdzu stādīt priekšā ziņojuma projektu. Lūdzu. Nīlēs kundze. Verehrter lieber Herr Präsident, ich bedanke. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi, kolēģis. Un priecājos, ka var stādīt priekšā zinām projektu par kiberdrošību. Vēlos pateikties arī kolēģiem, kas man um, palīdzēja strādāt un kas ir kontaktējušies ar maniem. Paldies jums par ieteikumiem. Un nepacietību gādīja diskusijas un debatu, kas mums šodien būs šeit komitejā. Grozījums uh, varbūt tā rezumēšu pa tādās, tādās trīs uh, kategorijās, ko varētu pieminēt. Enīsas eh, loma un mandāts būtu pirmā joma. Kāda kiberdrošības aģentūra nākotnē būtu mm, jāveido, kā tai būtu jāstrādā. Otrā tēma ir, kā nodrošināt augstus standārtus kiberdrošībā, kiberdrošības jomā Eiropas saimnībā, kā tos var tiešām nodrošināt. Un trešā tēma būs, kā, kā vairot eh, pilsoņu uzticēšanos Connected IT, tātad savienoto produktu un, un um, pakalpojumu uh, uzticamībai. Pirmā tēma - Enīsas loma un mandāts. No politiskā viedokļa raugoties, mēs vēlētos, lai aģentūra būtu spēcīga Eiropas līmeņa aģentūra. Nu, un tieši šādā šķērsgrozumā arī mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, gan no finansiālā viedokļa, gan arī personāla jautājums. Personālam jābūt jaudīgākam. Un viņus attiecīgi arī eh, viņiem jāpiešķir pastāvīgs mandāts, pastāvīgs pilnvarojums. Bet šeit centos arī eh, stiprināt Enisas eh, lomu nu, saistībā ar tātad certificēšanas un, un kontrolas iestāžu pienākumu veikšanu. Un, domāju, tas nav pretrunā arī, arī um, tam, ka arī nacionālajām kiberdrošības aģentūrām jāspēlē arī, arī spilgta loma. Nacionālās aģentūras Eiropā dažās dalību valstīs ir, ir eh, strādā ļoti labi, tām ir laba reputācija, un nu, citās valstīs šīs aģentūras kiberdrošības iestādes tikai tiek veidotas. Ņemot vērā NAS direktīvas īstenošanu, ko mēs pirms kāda laika šeit šajā komitejā uh, arī esam apsprieduši un, un, un pabeiguši diskusijas. Lūk, tā ir nepieciešama spēcīga Eiropas aģentūra, bet vienlaikus ir spēcīgas dalībvalstu aģentūras. Un svarīgi arī, kāda ir, protams, sadarbības starp NISA un dalībvalstu aģentūrām, tā, tā ir jāprecizē, un šai sakarā esmu izstrādājis arī vairākus priekšlikumus. Es domāju, ka NISAs loma, ka to vislabāk varētu aprakstīt kā tādu spēcīgu operatīvā mm, sadarbību Vienīgais rīcībā jābūt eh, ekspertu zināšanām, lai palīdzētu dalību valstīm arī veidot eh, šos eh, ekspertu zināšanas arī dalību valstīs, balstīt dalību valstis. Tā ir jābūt kā tāda informācijas maģistrālei un NSA. Jāstrādā arī pie Eiropas kiberdrošības sēmu izstrādes un licencēšanas kopā ar dalību valstu pārstāvjiem, kopā ar pārstāvjiem, ar nozares dalībniekiem, bet katrā ziņā NSA šeit. Uh, ir nu, jāsako līdz Eiropas kiberdrošības schēmu izveidē. Tālāk ir pirmā tēma par, par NISA, jādažas minūtes vēl imunārijas ir priekšsēdētāji, otrais svarīgais jautājums, jautājumu loks, ir kā nodrošināt augstus standārts kiberdrošības jomā. Nu, šajā komisijas priekšlikumā es ierosinu mainīt pirmkārt darbības jomu, to nedaudz uh, precizēt. Jā, ne tikai par IT precēm un pakalpojumiem, kam jātilpst rīcības darbības jomā, bet arī, eh, arī viskopējā ekosistēma, tātad dažādi procesi, arī tiem jātilpst eh, rīcības darbības jomā. Un es ceru, ka attiecīgs piesvērts arī pie, pie definīcijas, ko jūs varat atbalstīt, un tālāk ir jābalstās uz riska analīzes pieeja. Nav tā, ka viens viss var mest pār vienu kārti. Jāizvērtē risks, eh, nodostoši jānosaka dažādi droši, drošuma līmeņi. Nu, un tas, protams, tad jāatspoguļas attiecīgajās uh, sēmās. Nu, un komisija bija labs priekšlikums, tad tika pie, piedāvā trīs eh, tātad uh, drošības uh, līmeņi, tātad kā šo tirgu veidot. Un, Es ar šo viens drošības tātad, pakalpojumu dienestu ir jā, jādefinē varbūt nedaudz precīzāk, un šeit uh, gaida arī, ko kolēģis sacīs šai sakarā, vai jūs tāpat to skatāties. Un, Varbūt tur vēl vajadzēs piestrādāt. Un visbeidzot, certificēšana. Kā tad tam būtu jānotiek Eiropas līmenī, tā ir tāda diezgan smaga tēma. Komisija iestājās par brīvprātīgu pieeju, tātad certificēšanas jomā gan pamatlīmenī, gan, gan augstākajā tātad drošības nodrošināšanas līmenī. Nu, es esmu izvēlējies tādu kā zelta vidusceļu, tieši tādēļ, ka pēdāšu uz risku, riska analīzes balstīto pieeju tādu lēmumu esmu pieņēmusi, bet gaidu par tos, ko par to sacīs kolēģi ar produktiem un pakalpojumiem un arī savie, savietotajām, savienotajām ie, iekārtām. To, te vajadzētu secēšanu nodrošināt augstākajā līmenī, jo tur ir runa par valsts drošību gal galā. Un, un valstīm tad jāstā, jāskatās, vai tā būtu saistoša sistēma arī un pārējiem diviem līmeņiem šī certificēšana varētu būt brīvprātīga. Un iekšās drošības um, soļiem Nu, būtu jāiet varbūt pašu certificēšanas virzienā. Priekšnosacījumi, protams, ka pastāv pietiekams eh, tiesiskais satvers. Zinu, ka tas ir diezgan strīdīgs, ja jautājums ir tāds dažādi viedokļi par, par šo tēmu. Nu, un eh, gaidu arī debats ar kolēģiem par šo jautājumu līdz ar to. Nu, vēl, eh, tad no nu, vienas puses mēs šeit vēlamies augstus drošības standārtus, Tas nozīmē, ka, protams, ir nepieciešama obligāta certificēšana, aizstoša certificēšana. Bet tajā gadījumā, attiecīgi, ja tirgus laidnieki nebūs uh, eh, interesēti šādā certificēšanas piedāvāšanā, bet no otras puses, un tas ir arguments no MVU puses, ir sevišķi, un tas jāpatur prātā, protams, arī nevajadzētu papildus barjeras piekļuvēt tirgumu veidot. Tātad eh, produktiem un pakalpojumiem, kas eh, figurē tirgu, Un tur ir vairāki miljardi ierīču, kas likt uz kāds, kas sastarpēji savienot un sazinās tā tālāk. Nu, ja ik reiz mēs pieprasītu certifikāciju no visām iekārtām, no visiem ražotājiem, tad daudziem vēl būtu sarežģīti. Tas ilgst arī pārlieku ilgi, un līdz ar to viņi rūpās apgrotināts, un mans priekšlikums ir tāds kā, nu, kompromiss. Celta vidusceļš, sauksim to tā, kolēģi. Nu, vēl um, 49. pāns, tā iemetāts, tur ir runa par jautājumu kāda miedarbība starp Eiropas un nacionālajām sistēmām. Komisija arī to piedāvā, ka mēs tomēr strādājam pie Eiropas sistēmas, jo reiz tā, tad eh, dalībvalstu sistēmām būtu jāpiekāpjas, tā teikt. Eh, tālāk sadarbības starp nacionālajiem regulatoriem, jeb certificētājiem un, eh, un Eiropas certificēšanas iestādēm īsa. Nu, Nu, tā arī te gaida, ko kolēģis sacīs šajā sakarā, tad nevis kaut ko pieslēgt, bet tā par drošības līmeņiem, kā gan dalībās, gan nozars pārstāvi varētu piedalīties šajā procesā. Runa par certificēšanu, tad nozars pārstāvi, partneri, kaut to daudz pieminēja, viņiem būtu jāpiedalās. Kiberdrošības um, departamenti dažādās uh, uzņēmumos simtiem cilvēku tur strādā. Istabūs sēž līdz 800 eh, cilvēku personās. IT piedāvātājiem ir 800 cilvēki, kas strādā tikai pie kiberdrošības jautājumiem vien, vienā kompānijā. Tā kā viņiem ir eh, lietpratība, eksperta zināšanas, un to nevajadzētu ignorēt. Bez nozares un līdzdalības, bez eh, partneru līdzdalības mēs šeit nu, neko īsti arī nepanāksim, nenodrošināsim, nedefinēsim attiecīgos aizsardzības līmeņus. Un tas jāpaturprātā. prātā kā mēs tādu inteliģentu viedu iesaistam industriju un dalību valsts, mans priešlikums būtu uh, spēcīgāk iesaistīt dalību valstis ar, uh, eh, tād, lai valstīm arī dot uh, tādu vecīgāku balsu šajā procesā, lai valsts var kaut ko piedāvāt un, un, un uh, pielikties schēmu izstrādē. Nu, un, lai arī nosvērts ar ad hoc platformā mēs iesaistītu. Un visbeidzot, eh, mēs piedāvājam Eiropas Savienības marķējumu, lai vairotu pilsoņu uzticēšanos. Eh, tātad, eh, un detaļas atradīsies priekšlikumā. Paldies! Thank you very much, madam. Paldies. Nu, ko tad? Nu, Gaidu, ka mums būs interesantas, konstruktīvas debatas. Sociāldemokrātu vārdā Kaučau kungs lūdzu. Първо да ви поздравя за... Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties, kā atgādinājāt mums par šo pasākumu, kur Moldova un citas Rietumu Balkānu valstis piedalīsies. Kā jūs zinat, tā ir viena no mūsu prioritātēm, tātad Bulgārijas prezidentūras prioritāte. Mēs Austrum Eiropā ļoti labi zinām, cik svarīgi ir apmeklēt šādus pasākums. Gribētu sveikt Nīblers kundze, pateikties viņai. Viņa tik tiešām ir veikusi kolosālu darbu. Mēs zinām, ka Vācija vēlas, lai Enisa būtu spēcīgāka un labāka, un eh, mēs uzskatām, ka Nīblers kundze ir, nu, tāda pati pozīcija nostāja. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir ļoti nopietnas. Jūs zinat, ka ir eh, priekšlikums palielināt eh, budžetu no 11 līdz 23 miljoniem. Es domāju, ka mums nepieciešams vēl vairāk līdzekļu, ir nepieciešams stiprināt Enisas lomu trīs dažādos virzienos. Pirmām kārtām Enisai jāspēj izanalizēt dažādos draudus un dažādīgos informācijas avotus. Enisai nepieciešams vairāk aprīkojuma, tā skaitā tehniskā aprīkojuma, un Enisai nepieciešams labāk veikt koordinācijas darbu visā Eiropas Savienības uh, ietvarā. Un domāju, ka Enisai jābūt atbildīgai arī par to, ko mēs saucam par šo blueprint. Tā tad ir jāveido ietvars, lai varētu eh, dot pretsparu uzbrukumiem no dažādiem avotiem un dažādu veidu uzbrukumiem. Kamēr e, šis ietvars tiek veidots Enisai, jābūt spējīgai reaģēt, tad, kad runa ir par uzbrukumiem pret e, dažādām dalību valstīm. Par direktora lomu runājot, direktoram ir jābūt atbildīgam parlamenta priekšā un uh, Manuprāt, šo direktoru ir jānozīmē kā īpašo tādu kā konsultantu padomu devēju. Singapūrā un citās valstīs, piemēram, kiberaģentūras direktors ir tieši atbildīgs premjerministra priekšā. Enisai jāpalīdz mums pārvarēt zināmu tādu egoismu no dažu dalību valstu puses. Tālāk par certifikācijas procesu gribētu runāt, ka gribētu ierosināt, ka vajadzētu izveidot vēl vienu jaunu darba grupu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama grupa, kurā dažādas puses varētu līdzdarboties, teiksim, arī uzņēmējdarbības pārstāvi, Es domāju, ka mums nepieciešamas brīvprātīgas certifikācijas schēmas. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar definīcijām, jo dažkārt eh, kiber drošība var novest pie bailēm. Es gribētu atbalstīt mūsu imko kolēģu priekšlikumu. Un tas ir dažādās certifikācijas struktūras, tām ir jāpalīdz un jāuzrauga vājākās certifikācijas struktūras. Enisai jābūt spējīgai uzraudzīt vājākās aģentūras un jāpalīdz veidot aģentīrus tur, kur šādu aģentūru vēl nav. Paldies! Paldies cienījumam kolēģim par jūsu komentāriem! Uh, Tušanovska kungs nākošais uh, no Eiropas konservatīvo un uh, reformistu grupas jums vārds. Jā, bych ķel skutečne vēl. Paldies, uh, priekšsādātāji. Es arī gribētu ļoti pozitīvi vērtēt Nīblers uh, kundzes uh, ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats mūsu komitejas tālākam darbam. Es atbalstu Uh, šos ierosinājumus, uh, uzlabot uh, priekšlikumu, kas arī ir iekļauta ziņojumā. Nepieciešams, lai NISai būtu pastāvīgs mandāts, nepieciešams aģentūru stiprināt no cilvēku resursu un arī finanšu resursu viedokļa, jo mūsu pasauli kļūst ārkārtīgi sarežģīta un, es pat teikšu, šis eh, kaujas lauks, eh, tur vairs eh, netiek izmantot tādi skaidri ieroči, bet kaujas lauks mm, tagad drīzāk ir digitālā vide, un tur dažkārt ir ārkārtīgi grūti orientēties. Man ir prieks, ka mūsu kolēģa ir arī iekļāvusi šī procesa certifikācijas sistēmu. Tālāk par konkrētām tēmām, tās papētot tālāk eh, sīkumos, jā, te varētu būt varbūt daži jautājumi, šaubas, un eh, to noteikti vajag izdiskutēt ēnu deferentu līmenī. Koordinācijas un atbalsta loma Enisai. Nu, labi, tur viss tā kā skaidrs. Man tikai ir tāds, nu, liels jautājums par uh, operatīvo darbību, jo. Uh, Domāju, ka te situācija varētu uh, kļūt diezgan sarežģīta, ja mēs uh, Enisai mm, dodam šo kompetenci. Un uh, tad, teiksim, ir kāda persona, kas ir atbildīga, un tad nāk uz kādu nacionālu aģentūru un sāk dot uh, pavēles. No, nu, es domāju, ka vajadzētu labi pārdomāt par to, kādas tam visam var būt sekas un ietekmes, jo tas uh, varētu uh, radīt arī, nu, tādu, zinām, neskaidrību vai nedrošību dalību valstīs. Tālāk, man ir zināmas šaubas par uh, infrastruktūru, par uh, pārobežu kritisko infrastruktūru. Tas ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums. Uh, domāju, ka arī tas varētu novest pie sarežģītām diskusijām. Mēs esam ierosinājuši, lai ENISA um, būtu atbildīga par nacionālo tīklu koordināciju izglītības jomā un kiberdrošības jomā, un kā jau mūsu kolēģi teica, uh, Jā, situācija tik tiešām ir ārkārtīgi nelīdzsvarot nevienā dalība valstīs. Ir dalība valsts, kas ir tādas ļoti attīstītas, aizvirzījušās priekšu, dalība valsts, kurām nav īpaši daudz pieredzes šajā jomā, tā ka vajadzētu līdzsvarot šo situāciju. Pār certifikāciju. Arī atkal, nu, tas, ko teica referenta, mēs atbalstītu vairāk tādu tīri brīvprātīgu uh, principu. Uh, Es saprotu, ko referente teica, tātad bāzēties, balstīties uz šo risku un risku novērtējumu, bet varbūt, ka vajadzētu apgriezt otrādi šo uh, riska izvērtēšanu, jo dažkārt varbūt uh, netiek uh, tas līdz galam izvērtēts Eiropas Savienībā, netiek izvērtēts tāds, ka daudz jautājumu tik tiešām nebalstās uz tādu zinātnisku risku izvērtēšanu, kā mēs to, teiksim, zinām, kā to veids Amerikā. Tātad viņi balstās uz uh, risku izvērtēšanu, un ja šis izvērtējums rāda, ka infrastruktūra varētu tikt uh, ļoti apdraudēt, nu, tad viņi pāriet uz tādu augstāku mm, nodrošināšanas vai aizsardzības līmeni. Tāpat pozitīvi veidojam, pozitīvi veidojam šo ideju veidot platformas 47. Eh, grozījums tas ir, bet nezinām īsti, kur to likt. Eh, jā, ir eh, tātad šī pastāvīgā grupa, iesaistīto pušu grupa, ir arī otra grupa. Nu, te vajadzētu uzmanīgi pārdomāt, kur šādu platformu vajadzētu pozicionēt. Un vēl beidzot pēdējais komentārs. Nepieciešams labi izlīdzsvarot dažādos Eh, šos eh, nodrošinātības līmeņus. Es domāju, ka šie līmeņi nedrīkstētu būt pārāk tādi deskriptīvi, jo pasaule mainās ļoti ātri šajā jomā un domāju, ka te vajadzētu ļaut saglabāt zināmu elastību. Un varbūt, ka tur vajadzētu balstīties vairāk uz eh, dalībvalstu aģentūru pieredzi un mums, var, mēs, mēs varētu varbūt rast tādu kopīgu definīciju. Un tālāk nepieciešams garantēt arī saskaņotību Eiropas Savienības līmenī, tā tad arī tas saistās ar mm, šīs sistēmas koncepciju, bet šī sistēma pagaidām ir nelīdzsvarot, un es piekrītu referentei, ka šo procesu nepieciešams labi definēt. Tā tad vēlreiz gribu pateikties eh, referentei par šo ziņojumu. Darbs tik tiešām ir veikts ļoti augsts kvalitatīvā līmenī. Paldies! Paldies! Eh, jums par jūsu komentāriem. Un nākamais runātājs Pavels Telička, Alde grupas vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Labu pēcpusdienu! Es arī gribētu eh, pateikties Nīblers kundzei. Nesmu eh, šādi jautājumi tāds, nu, liels atbalstītājs. Uh, Mums ir notikuši jau pirmās viedokļu apmaiņas, varbūt es arī tagad fokusēšos uz tādiem galveniem punktiem šobrīd un uh, pēc tam sniegšu vēl tādus detalizētākus skaidrojumus. Un pastāstīšu īsumā arī par, par saviem grozījumiem. Tā tad, nu, tādi daži komentāri. Par Enisas lomu, es domāju, ka tā līnija, ko ir ieskicējis referenti, ir ļoti tāda loģiski saprātīga. Domāju, ka Lielais vairums droši vien piekritīs, kā mums nevajadzētu te domāt par kaut kādu nu, revolucionāru pieeju, bet uh, nepieciešama kompetenta, stabila, pastāvīga aģentūra, uh, kas ir tāpat laikā labi aprīkota. Jautājums, kas man rodas, ir tāds, vai nevajadzētu censties jau šajā ziņojumā teiksim, neizgaismo to, kāda ir Nisas eh, nākotnes attīstība, jo viss eh, šī kiber joma, kiber ekosistēma, tā visa mainīsies, un šobrīd ir ļoti grūti paredzēt, kas, eh, teiksim, būs nepieciešams pēc gada vai diviem, tāpēc es varbūt uh, zināmā mērā varētu paredzēt arī pārskatīšanas klauzulu, kas eh, jau nosaka, kād, kad jānotiek šim nākajam, nākamajam pārskatam. Nu, tāpēc ir nepieciešama varbūt tāda zināma sasaikne, varbūt kaut, kas, vai, kaut kam vajadzētu būt arī apsvērumu daļā. Nu, tā tad vajadzētu būt šai ambīcijai, bet tādā kontrolētā veidā, un varbūt vajadzētu tādā veidā piešķirt eh, šim ziņojumam tādu iekšēju dinamiku. Otrs komentārs Bet nē, nu, nu visādi citādi runājot par eh, Nisas lomu, un tātad tur viss ierosinātais, es domāju, ka tur es domāju, ka mums viedokļus tik līdzīgi. Tā tad labi, vēl tāda konkrētā komentāra par šo um, drošības līmeni. Es domāju, ka tur mums būs noteikti jāiedziļinās uh, visos paskaidrojumos, lai mēs viens otru pilnīgi saprastu, jo es saprotu, ka uh, tas, eh, kas ir ierosināts, tātad šis augstais drošības līmenis, es domāju, ka mēs jau te tagad skarām nacionālas drošības jautājumu, kas principā ir ārpus šī likumdošanas projekta tvēruma. Bet uh, diskusijas un konsultācijas starp ēnu referentiem noteikti parādīs, kas uh, tad referentē tieši šajā konkrētā jomā ir prātā. Man ir prieks, ka Nīblers kundze arī pieskārās institūciju struktūrai, kaut gan varbūt varētu būt nepieciešama, zinām, tuvināšanās eh, starp mūsu pozīcijām, bet domāju, ka ir labi, ka viņa domā par dalībvalstu iesaistību, to aģentūrām, par iesaistītajām pusēm, tā skaitā nozare un patērētājiem. Nu, būsim godīgi, mēs zinām, ka visi gribēs tur līdzdarboties, bet man liekas, ka mums jābūt drošiem, ka eh, aģentūra eh, tīri struktūra ziņā būs labi funkcionējoša un Mums tā vietā varbūt vajadzētu domāt, kuram kāda loma būtu spēlējama. Pirmām kārtām identificējot uh, vajadzības. Es domāju, ka tas būtu tāds uh, ļoti svarīgs princips. Varbūt vajadzētu iet nedaudz tālāk, kā komisija ir ierosinājusi, jo uh, Kaut gan varbūt es tā nu, uzmanīgi attiektos pret eh, jaunu struktūru veidošanu, bet nozars ir tādā ļoti labā, mm, spēcīgā pozīcijā identificēt, kādas ir nepieciešamības. Un tāpēc mums būs nepieciešama šī saskarsme un arī šai sakarībā noteikti nāksim klajā ar kādiem priekšlikumiem. Jautājums par noraidīšanu, jā, nu tas rada zināmas grūtības, bet Arī te varbūt ir nepieciešama tāda padziļināta izpratne, un tad jādomā, kādas opcijas te varētu būt. Pār produktu deklarācijām. Nu, tas ir vēl viens tāds neatrisināts atvērts jautājums, ko mums jāplūko. Man atkal ir prieks, ka referente pieskārās jautājumam, bet uh, arī kā citās jomās tur no manas puses varētu nākt arī daži priekšlikumi šai sakarībā. Tālāk. Pēdējais komentārs par šo brīvprātīgo principu. Uh, Tas varbūt rada man vislielākās grūtības, bet, kā es teicu, nu, tas varbūt arī atkal tālākas diskusijas un sapratnes jautājums, kas ar to ir īsti domāts, bet uh, eh, Nībārs kundze arī runāja par tādu kā, nu, hibrīdu risinājumu. Un te, manuprāt, vajadzētu būt uzmanīgiem. Tātad vai nu brīvprātīgi, vai obligāti, vai, un varbūt tā būs mana pieeja, tātad pieturēties pie obligātā, bet ar tādu iekšēju dinamismu, dinamika nākotnē, eh, paredzot iespēju tomēr kaut ko mainīt. Ar to es arī laikam beigšu priekšsādātāju. Es domāju, ka mums būs jautājumi, ko tālāk diskutēt, nākšu klajā ar dažiem grozījumiem, bet esmu pārliecināts, ka mēs noteikti varēsim uh, tuvināt savas pozīcijas un paldies vēlreiz referentē par ļoti labo dokumentu. Paldies cieniem un kolēģim. Tagad pārējie citi runātāji. Vārds nākošajam uh, runātājam. Uh, Bonīkungs. Uh, paldies, Nīblers kundzei. Domāju, ka jūsu darbs nav bijis vienkāršs, bet jūsu dokuments ir ļoti līdzsvarots. Noteikti Mums būs nepieciešams arī tālāk tāds ļoti līdzsvarots risinājums. Pirmkārtām es piekrītu, ka NISē varētu būt izšķirošā loma veicinot un nodrošinot kopīgo kiberdrošību, tāpat arī izpratni, sapratni starp eh, dažādām privātām un publiskām struktūrām. Domāju, ka mums ir jāstiprina NISU pēc iespējas. No otras puses, tāpat laikā uzskatu, ka mums ir eh, jāpadara Enisa skaidrāku. Enisas loma pieņemot lēmumus, apstiprinot uh, certifikācijas schēmas un tāpat arī loma lemjot uh, attiecību nepieciešamību šīm certifikācijas schēmām. Ja mēs gribam, lai NISA ir spēcīga, tad mums NISA ir jādod uh, tādi skaidri instrumenti, un mēs jau tur runājam par certifikācijas schēmām, jo tas ir nu, tāds izšķiroši svarīgs jautājums šajā dokumentā. Otrām kārtām, domāju, ka. Kā jau komisija to ierosināja, un kā tas ir arī Angelikas ierosinātajā ziņojumā, mums ir jāatbalsta un jāiesaista nozari certifikācijas procesā. No mana viedokļa tam būtu jābūt skaidrākam nosacījumam, kā šai permanentajai uh, grupai vajadzētu tikties, aiziet industriju ietvaros un uh, jāsadarbojas ar komunikāciju tīkliem. Es domāju, ka to visu vajadzētu paplašināt, pieņemsim, patērētāji, kur tad paliek, ja mēs gribam, lai mums būtu kaut kāda, nu, tāda kā konsultatīva grupa, loma eh, šai, šai grupai. Tāpat arī pastāvīgo iesaistīto pušu grupai vajadzētu būt ar pilnvarām ierosināt certifikācijas schēmas. Uh, Un tāpat arī NISA būtu, jākon, jā, būt, būtu jākonsultējas ar, ISU, ar NISA definējot šīs schēmas. Es domāju, tam vajadzētu būt skaidram. Un tas katrā ziņā tuvinātu izpratni par uh, situāciju. Un sapratni, ka nu, viens risinājums neatrisinās uh, visus konkrētos jautājumus, ka katru reizi ir jāraugās individuāli un, kā es teicu, ir jāiz jāiesaist arī nozari, jāskatās, kāda ir tās attīstība. Mm, es domāju, ka nepieciešama pašsertifikācija zemākā līmenī, runāt par augstu, augstāko līmeni, jā, piekrītu, ka tur vajadzētu domāt, apsvērt, kas tur varētu būt obligāts, tātad kādi elementi, bet no otras puses esmu ļoti piesardzīgs, jo ir daudz prasības, bet apsvērumā kaut kur vajadzētu parādīties šai ceļu kārtai šiem obligātiem risinājumiem. Paldies, vārds nākošajam kolēģim. Likundzei vārds. Jā, paldies uh, referentei un uh, ēna uh, referentiem. Jūs jau izteicāt, izteicāties par tiem svarīgākiem punktiem šajā ziņojumā. Piemērs. Un uh, atsauca uz uh, šo drošību. Uh, um, iestrādājot to jau izveidē, security by design, nu, tas, man liekas, ir pats pamats šim veiktiem darbam, jo tas nav tikai tas gala produkts un pakalpojums, ko vajadzētu certificēt, bet um, tā ir tā izstrādes un attīstības fāze, kura ir izšķiroši svarīga šajā darbā. Tālāk vēl viens tāds baži jautājums no manas puses maziem un vidējiem uzņēmiem izmaksas uh, certifikācijai novērtēšanai arī tas uh, varbūt eh, jādomā par to, varētu būt varbūt pašnovērtēšana maziem vidējiem uzņēmumiem šajā procesā. Tālāk nākošais komentārs par eh, kiberdrošības, nu, izpratnes spektru. Kiberdrošība var skart, eh, teiksim, atsevišķas maisaimniecības, un tā var attiekties arī uz kritisko infrastruktūru un tādu līmeni. Sēda darbs ir jāizvērtē, jāsaistē ar starptautiskām organizācijām un eh, tālāk eh, certifikācijas nolūks palielināt uzticību, kas, protams, ir ļoti labi, bet pastāv potenciāls risks, ka certifikācija varētu novest pie tādas pašapmierinātības. Mēs negribam, lai patērētāji domātu, ka viņi ir droši, tāpēc, ka produkts eh, tiek, produktu reitings ir augsts pastāv tomēr kaut kāda riska vai nedrošības faktori, kas var būt arī šajā certifikācijas procesā, piemēram, teiksim, kaut kādi riski saistībā ar savienojumiem, kas, kā es teicu, var radīt šādas problēmas. Tā tad arī no nu, tāda uzmanīga kontrola būs nepieciešama. Tiks iesniegti grozījumi arī, lai runātu par zināšanām, kiberdarbības eh, jomā, bet, nu, jebkurā gadījumā kolosāli veikts darbs un nekas daudz tur piebilstams man nav. Paldies! Grostets kundz nākošā. Merci beaucoup, monsieur le président. Je voudrais moi aussi. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu sveikt mūsu referenti Angeliku, kur ir veikusi ļoti labu darbu šajā jautājumā, un tas ir ļoti svarīgs. Noteikti nepieciešams stiprināt Enisas lomu, lai tā kļūtu par tādu patiesu Eiropas atsaucas aģentūru kiberdrošības jomā. Tāpēc ir svarīgi stiprināt tās zināšanas, lai vērstos pret kiberuzbrukumiem un nepieciešama arī tāda skaidra loma šai aģentūrai, lai varētu nu, informēt sabiedrību. Enisas mandāta jautājums ir svarīgs, un es domāju, ka jāizmanto šī iespēja saprast uh, visu šo lietu. Visi gandrīz ir izteikšies par certifikāciju un certifikācijas līmeņiem. Es domāju, ka, uh, šie, ka tam visam ir jābūt pielāgotam atbilstoši produktam un sektoram, jo ne visur visi produkti un sektori ir vienādi. Tā tad uh, certifikācija obligāta, automātiska, uh, vispārināta. Tas viss varētu radīt administīvo uh, svāru, bet uh, Eh, teiksim, ja vienā tīklā tiek sasaistīta, teiksim, lidost un vēl kaut kādas citas struktūras, nu, tur izņēmumam jābūt citam. Tā ka, nu, es vairāk tā kā domāju, ka nepieciešami tādi dažādi tādi riska nodrošinātības līmeņi un skaidri jādefinē šie riski. Tālāk pār šo visaugstāko augstāko drošības līmeni. Es gribētu, lai mēs pievienojam arī efektivitātes testus, lai varētu analizēt šo pretestību, teiksim, vai nu tas ir process, vai produkts, vai pakalpojums, tātad cik viņš ir izturīgs pret tādiem izsmalcinātiem kompensētiem uzbrukumiem, jo, ja šie rezistences testi netiek veikti, nu tādā gadījumā nevar arī izvērtēt šo pakļautību riskam. Tātad noslēgumā domāju, ka mums Jebkurā gadījumā jāizvairās no šīs kiberdrošības eh, nonivelēšanas uz leju, kurš pretēji jāļauj dalībvalstīm iet tālāk, augstāk nodrošinot, eh, lai var attīstīties eh, tās dalībvalsts, bet lai var attiecīgi rīkoties tās, kas ir augstākajā līmenī. Katrā ziņā vēlreiz paldies mūsu referentai. Uh, thank you very much. Uh, Madame López Bermeo, the next speaker. Gracias, prezidente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos norādīt, ka Matijas, no nu, manas, tātad kolēģis no manas politiskās grupas nevarēja ierasties, un es līdz aizstāšu viņu. Pirmkārt, attiecību uz aģentūru ENISA. Nu, tieši jautājums par kompetencijām. Mēs tiešām vēlamies, lai tas ir skaidri pateikts, ka tā ir Eiropas kompetence kiberdrošības jautājumos lai varētu rēģēt uzreiz saulēcīgi, strauji un koordinētā veidā, ja tiktu konstatēti kādi uzbrukumi Eiropā. Līdz ar to jānodrošina, ka ENISA darbojas un vienlaiks arī ar dalībvalstīm nodrošina tādu tā kā arī preventīvo laiku, lai reaģētu uz atsevišķiem uzbrukumiem. Bet eh, nu, tā ir šī koordinācijas loma, ko veiks eh, aģentūra un pamatkompetence tam paliktu dalībvalstu ziņā. Tā ir ļoti nozīmīga uh, atruna, un mums tikai ir jāspēj uz to visu norēģēt laicīgi, apzinoties, ka kiberdrošība ir, protams, viens no galvenajiem tādiem sabiedriskiem labumiem. Bet no nu, tie būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nepieļautu vēl lielāku iekšanos tādu pilsoņu brīvību ziņā. Tādēļ, kur mēs runāsim par šo novērtēšanu, un produktiem, tad ir jāpasaka skaidri, kuri ir šie produkti, kuri vispār tad tur iedarās un kuri nē. Līdz ar to dalību valstīm kopā ar Enīsu būs jāstrādā pie šī produktu novērtēšanas. Un es tomēr uzskatu, ka tie jāskatās plašāk. Nevaram runāt tikai par to lielu nozares produktiem, bet ir jāskatās arī par mazajiem uzņēmumiem, kas arī šādu ziņā tomēr būtu interesēti. Un viņus arī vajadzētu iesaistīt. Tātad mums ir jānotom par obligātu certificēšanas sistēmas izveidi. Īpaši, kas skar jau arī vidē risku un augsta riska produktus. Lai nodrošinātu garantijas un drošību. Tad ir jārunā par minimālajām prasībām visiem produktiem. Tālāk mums ir galvenā prioritāte ir jābūt, protams, patērētāju aizsardzībai jo nu, tas ir pārnais uzdevums. Paldies! Paldies! Protams, arī man prieks, ka jūs varējāt pārstāvēt kolēģi. Tālāk Martā kungs lūdzu. Paldies priekšsarātāji, paldies referents kundzei par ieguldīto darbu neatkārtojuši argumentus, ko jau teica kolēģi, bet divas lietas tomēr vēlos norādīt. Būtisks. Pirmkārt, tiešām, ko tas viss maksā šāda papildus drošība? Mums ir jānosauc tomēr, ko tas viss maksā. Jā, mēs pasakām pirmais līmenis, otrais līmenis, un tomēr tur ir atšķirības, un ko tas viss maksā. Varbūt arī šis sadalījums līmeņiem neliekas kaut kas tik liels, uh, man tomēr būtu ļoti svarīgi saprast, ko tas eh, nozīmē tieši finansiālā ziņā un kāda ir šī arī tehniskā puse. Un vēl es jau vēlos norādīt, ka mūsu mērķis, protams, ir labāka drošība, augstāks drošības līmenis. Mēs saprotam, ka nevaram vienmēr un visur uzstādīt pašu augstāko drošības līmeni, tomēr mums ir jāvirzās uz iespējami augstāko drošības līmeni. No nu, Ronalda arī kolēģi Krastec kundze. Un vienlaiks mums jāapzinās ir reālās iespējas un reālajā certifikācija. Protams, tiecoties pēc maksimāli iespējamā drošības līmeņa. Un šis ir nu, ļoti, manuprāt, svarīgs arguments. Tālāk referente ierosina, ka a, zemāka līmenī nebūtu tik ļoti strikts prasības attiecībā uz certifikāciju. Šeit es iebilstu, ja mēs reiz runāsim par tādu pašcertifikāciju, jo pašnovērtējumu, es nedomāju, ka tas ir īsts drošs solis. Reāli tas ir draudz, ka mēs arī sadrumstalojam visu tirgu attiecībā uz maziem vidiem uzņēmumiem. Un Un te mēs esam milzīgas atšķirības, vai pašnovērtējums vai obligātā certifikācija. Tas tomēr ir milzīgs izmaksu atšķirības. Un uh, tad līdz arī nav vispār drošības, vai šo kiberdrošības līmeni mēs nodrošināsim. Tad ir šī zemo cenu drošība, nu es nedomāju, ka tas ir pareizais solis, un arī īstenībā tur jautājums ir par kon godīgu konkurenci. Paldies! Kumpulis kundze. Paldies! Es tiešām redzu, ka gan referenti, gan ēnu referenti ļoti iedziļinājušies šajā jautājumā, un mums kopā būs vēl jārisina šie jautājumi arī turpmāk. Galu galā mēs virzamies uz digitālo iekšējo tirgu, un mēs kā mm, atbildīga komiteja esam vienmēr uzsvēruši, ka nepieciešama arī šāda kiberdrošība Eiropā, lai nodrošinātu skaidrus noteikumus produktiem, pakalpojumiem, jo līdz šim mēs redzam ir liels atšķirības dalībvalstu starpā. Līdz ar to pirmais solis būtu šāda koordināciju. Tālāk es arī gribu saprast iespējamos turpmākos soļus. Kādi varētu būt šie tehniskie pasākumi, kādi būtu standarti, un lai vienlaikus tas nebloķētu iespējamās inovācijas. Galu galā mm, zinātnē visu laiku attīstās, parādās jaunas atziņas, un mēs nedrīkstam tās bloķēt. Atgādināšu, ka, protams, pamata atbildība gulst uz katru uzņēmumu. Un viņiem ir jāsaprot, ka ir jāinformē. Uzņēmumam ir jāinformē patērētāji. Piemēram, attīstot jaunu programmatūru, izskatot jaunus produktu dzīves ciklus, nu, tas viss jau skaidri ir nostiprināts, un mums tas ir tad vēlreiz šeit jāizceļ arī savā likumdošanā. Paldies! Paldies par komentāru! Vārds arī komisijas pārstāvjiem. Tad DG Connect, direktors, kurš atbilst par digitālo sabiedrību, tā ir uh, Spinas Panukundze. Un man ir priekšēt redzēt Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju Katēnikungs, kurš ir nu pat ieradies. Paldies, ka jūs jau esat ieradies laicīgi un varat arī sakot mūsu diskusijām par kiberdrošību. Jo, lūk, tas ir pašs Eiropas komisijas priekšlikums, jums droši vien interesanti redzēt arī, kāds ir mūsu debats, un jūs tulīt kļūst arī šeit līdzīgs mūsu debatēs. Tā ka vispār lodiet, ko komisija atbildēs. Un pēc tam dosim vēl vārdu referentēju. Un tad ķersimies arī pie diskusijām ar jums. Lūdzu, direktors kundze. Paldies, priekšsēdētāji, par šo eleganto pieteikumu un nelielu tādu pārsteigumu un spiedienu, ieraugoties jau komisijas vicepriekšsēdētāju šeit. Un es esmu pārliecināts, ka, protams, Katēnikums ļoti labi tā kā kompetentais komisārs un vicepriekšsēdētājs šo jautājumu zina. Paldies, ka jūs veltāt laiku arī šim komisijas priekšlikumam. Un mēs redzam, ka, jā, izstrādātais jūsu ziņojums tiešām sniedz tādu pievienotu vērtību Eiropas komisijas priekšlikumam. Mēs redzam, jā, kā jūs to redzat. Tātad jūs arī uzsverat un akcentējat tos nozīmīgos punktus, ko jau redzam arī komisijas priekšlikumā, turpinot to pašu garu, un mēs esam iepriecināti par jūsu arī redzējumu. Kopējais uzdevums, protams, ir ļoti apjomīgs, un mēs redzam parlamenta referente. Uh, Mēģinam, protams, vēl papildināt šeit piedāvājot iespējams risinājumus un piedāvā arī šo brīvprātīgo certificēšanās sistēmu, jeb novērtēšanu. Te būtu pirmkārt jāņem vērā dalībvalstu loma. Šobrīd tā ir ļoti nozīmīga. Dalībās ir tieši līdzdalīgi šajā jaunajā grupā, kas nodarbojas arī emisijas koordinācijas darbu. Un vēlāk, kas parādīs, ka jebkur jauna schēma tur iesaistās arī dalībvalstis ja mēs vēl uzliekam jaunu papildu tādu pārbaudas līmeni, pirms schēma tiek apstiprināta, mēs papildus tātad sabremzējam procesu, jo tas prasīs papildus laiku. Un faktiski mēs jau lūdzam, jau vēl sanāk, ka pirms ieviešanas darīt to, kas būs tādēļ tāpat arī pēc tās izstrādes, tātad ar īstenošanas aktu izstrādi. Um, vēlos norādīt, ka arī jau tātad pēc schēmas apriprināšanas faktiski šis solis tiktu veikts. Jūs savukārt uzliekat vēl papildus tādu soli, kas kā sabremzētu visu šo procesu. Schēmu stāšanos un izstrādi un līdz to radīt papildus izmaksas. Nākamais. Stakeholderi interesētās puses. Šīs plānotās grupas, nu tajā piedalītos tātad izpildirektors. Es te citēju jau, kas ir uh, kiberdrošības aktā noteikties priekšlikums. Tātad izfaktors noteiktais arī dalībnieku skaits, ko arī apstiprina valde. Un būtu, protams, ir grūti iztēloties, ka visiem būtu uh, tā kā lieptība visos šajos jautājumos. Tas nebūtu īsti iespējams. Tādēļ es savā priekšlikumā vēlos arī atgādināt, ka mēs komisija ierosinām, ka noskuma arī ad hoc uh, ekspertus konkrētajiem jautājumiem un jautājumu grupām, lai viņi varētu rēģēt kā eksperti. Tālāk ir, protams, ka katrai schēmai mēs nosakām arī atsevišķas grupas. Nu, pirmkārt, šajā šī būtu tāda inovācija jau Eiropas līmenī, ka mēs norunājam, ka jāpiesaist tāds stakeholderi, viens ir tās puses jau grupā, izstrādājot šos priekšlikumus, tālāk novirzot šo priekšlikumu dalībvalstīm. Tātad šie interesētās puses tiek oficiālā kārtē iekļauts pašā sākumā. Uh, Vai mums vēl nedaudz laiks varētu šo to jums izskaidrot? Tātad tie ir paši svarīgākie jautājumi un pavisam īsi. Ja vēl uzticam papildus pienākumu senīs attiecīgo certificēšanu, tad lūdzu neaizmirstiet arī piešķirt papildus resursus. Šobrīd mēs runājam par tikai kādiem desmit papildus darbiniekiem, bet ja uzticam tik daudz papildus, kas ir produktu certificēšanai, tas, protams, prasīs ļoti daudz papildus resursus. Tad, kad tika apstiprināta arī tīklu drošības direktīva, tad nu, tieši tas notika, tika uzticot ļoti daudz pienākums, bet mm, tikai nelielā mērā palielinot aģentūras līdzekļus. Nu, lūk, tas ir jāatgādina arī šajā gadījumā. Paldies! Jā, paldies par šo nozīmīgo atgādinājumu. Tie, protams, ļoti svarīgi arī mums parlamentam, referentiem, referentiem Vārds jums, Nīderlandes kundze. Paldies priekšsādātāji, godātais komisijas priekšsādātāji, vicepriekšsādātāji, godāti kolēģi. Paldies jums par daudzveidīgiem komentāriem, ierosinājumiem. Esmu pārliecināta, ka mums vēl vajadzēs daudz un detalizēt strādāt turpmāk pie priekšlikuma. Arī tad sadarbībā ar ēnu referentiem mēs to darīsim. Un, ja vēl kāds papildus vēlas iesaistīties mūsu darbā, es labprāt to pieņemu. Te ir ļoti daudz uh, būtiski apsvērumi, kur jūs akcentējāt, un mēs to savā priekšlikumā vēlreiz apkopošu, piedāvāšu jums tad arī jau kā jaunu materiālu turpmākajiem jūsu grozījumiem. Esmu pārliecināta, ka daudz ko spēsim vienoties. Nu, mums būs vēl jāstrādā, protams, strādāt arī pie detaļām, kas ir izšķirošas. Tieši jautājumā arī par pašu novērtējumu un pašregulāciju. regulāciju Un, nu, te būs pirmkārt jānostiprina parlamenta nostāja. Arī, protams, drošības līmenis, dalībvalstu iesaistē, interesēto pušu iesaistē. Nu, lūk, tie visi ir atvērti jautājumi, par ko esam gatavi runāt. Un mums būs turpmāk arī viedokļa apmaiņa, kolēģi. Tā kā, es domāju, mums izdosies izveidot labu, funkcionēt spējīgu sistēmu Tas, ko daudz kolēģi jau norādīja, tad tas ir jāveido tādā Eiropas garā, virsoties arī uz mūsu tālākiem mēķiem, kas jau ir faktiski nostiprināti jau pirms desmit gadiem. Paldies! Paldies jums, referents kundze! Manuprāt, ka nemaz tāds ļoti asas domstarpības neiezīmējās. Uh, tā kā varbūt bijām gaidījuši. Uh, Tā kā tas ir labs signāls jums un jums nu, mm, veiksmīgi turpmākā darbā kopā ar ēnu referentiem. Un uh, grozījums lūdzam iesniegt līdz 26. aprīlim. Līdz ceturtdienai. 12. dienām. Ļoti būtiski ievērot termiņu. Balsojums būs 19. jūnijā. ITRE komitejā. Nu, ļoti saspringts laika grafiks. Lai jums izdodas eh, strādājot un virzot šo nozīmīgo jautājumu. Un tālāk skatām mūsu darbkārtībā piekto jautājumu. Man ir prieks redzēt komisijas priekšsēdētāju vietnieku Katainēnu kungu. Jūs esat gan komisārs, reiz arī komisijas vicepriekšsēdētājs, atbildīgs par arī ekonomisko izaugsmi, uh, konkurētspēju, kas ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikā, mūsu iedzīvotājiem. Un mēs kopā ar jums risinām šo struktūrēto dialogu. Un jums priekšsēdētāja vietniekums vēlētos es norādīt, ka šobrīd vissvarīgākās ir trīs lietas. Pirmkārt, digitālā ekonomiskā attīstības programma, tad atceroties, kāda ir bijusi Eiropas komisijas loma un pie šiem jautājumiem, kur strādā mm, pat septiņi komisāri. Tāpat arī itre mutiskais jautājums par industriālo ir rūpniecības politiku. Tātad tieši viens šis atvērtais jautājums par rūpniecisko politiku, industriālo politiku. Un tālāk plānotās programmas pēc 20. gadā kas ir jūsu kompetencija un mūsu kompetencija. Arī mēs vēlamies, protams, gatavoties jau tam, kas ir jāpabeidz šī sasaukuma periodā, un tālāk izstrādāt arī budžetu nākošajam septiņu gadu periodam. Vēlētos, lai jūs komentētu šos jautājumus. Un, protams, jebkur cits svarīgi jautājumi, kas jums pašam šķiet svarīgs un aktuāls, kas skar mūsu kompetences. Paldies jums, ka esat atnācis un lūdzu vārds jums. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāj kungs, ceņamie deputāti. Alaši priecājos um, par iespēju padiskutēt ar jums par um, darba tirgu, par izaugsmu, par konkurētspēju, par visiem šiem svarīgiem jautājumiem, bet vienlaikus arī pieskaršos jautājumiem, ko pieminējāt jūs priekšstādētāji. Nu, nedaudz sīkāk pastāstīšu iesākumā jums par eh, ekonomiskajām svarīgākajām tendencēm, kas tas tās ietekmi uz mūsu tautsēmniecības eh, attīstību, uz mūsu rūpniecības nākotni. Jo mums kopējiem spēkiem ir eh, jānosaka, kādas tad ir svarīgākās tendences, kas mainīs to, kā tiek radīts jaunas darba vietas, kas sekmēs nākotnē izaugsmi, kas vienlaikus arī metīs izaicinājumu patreizējiem status quo, jo mūsu rūpniecības konkurētspēju spēju neuzlabosim un uh, labāk izaugsmi no mūsu uzņēmumiem nesagaidīsim, ja vien viņi tiešām neietilps, uh, um, neiekļausies šajās mega tendencēs, kas uh, figurē visā pasaulē. Eiropas Savienības tautsāniecība un rūpniecība saskars ar trīs paralēliem izaicinājumiem. Pirmkārt, straujas tehnoloģiskās pārmaiņas, otrkārt, intensīva globālā konkurence, un treškārt, izaicinājumi, kas saistās ar ilgspējīgumu. Un um, šie izaicinājumi, protams, nav raksturīgi tikai mūsu rūpniekiem, bet uh, rūpniecībai kā mums ir kopumā. Vienlaikus ir uh, jāapzinās un jābūt pietiekami godīgiem, lai atzīmētu, ka politika, kas varbūt būtu varējusi nostrādāt pirms 20 gadiem, tagad būs jāmaina, būs jāpielāgo nākotnes globālās um, ekonomikas izaicinājumiem, mūsu uh, mainīgajām sabiedrībām. Un šeit runājot par digitalizāciju energoefektivitāti, piemēram. Tie būtu divi tādi redzējumi izaicinājumi, bet nebūtu nevienīgie. Viena no svarīgākajām mega tendencēm globālajā mūsdienu tautsāmniecībā, manuprāt, ir uh, aprits ekonomika. Jau tagad tā kļūst par jauno realitāti, pārējai no lineāriem uz uh, aprits ir cirkulāriem tautsāmniecības modeļiem notiek jau tagad. Mums jānodrošina, lai mēs būtu avangardā, nu, līdz ar to nākotnē būsim tikai ieguvēji. Tāpēc ekonomika Eiropas eh, rūpniecībai ir būtiska iespēja, un priecājos redzēju, ka svarīgākie ekonomikas partneri to arī atzīst. Eiropā tas kļūst par ikdienu tād, kad visi strādāsim tiesisko satvaru, kas eh, rūpniecisko procesu centrā noliks eh, šo aprīcību cirkulāro, cirkulāro loģiku. Vēl viena svarīga mega tendence, kas noteiks attīstību nākotnē, ir mākslīgais intelekts. Eiropa varbūt šajā frontē ir bijusi līdz šim mazāk aktīva nekā citi globāli partneri, bet nu, mēs esam pilni apņēmības eh, panākt eh, iekavēto. Mums rīcībā ir nepieciešama zināšanas, talants, zinātnieku kopiena un eh, finanses, kas nepieciešams tam, lai, lai attīstītu zinātnieku darbu šajā jomā. Nu, ko tad komisija dara šai sakarā? Tāds jums varētu būt jautājums, kā mēs varam uzlabot sadarbību, lai nodrošinātu to, ka Eiropa tiešām atrodas e, šo globālo megatendenci avangardā. Šīs komisijas pilnā laikā komisija ir veikusi koordinēts un strateģiskus pasākums un uh, e, realizēs tās prioritātes, piemēram, investīciju plāns, digitālais vienotais e, tirgus un attiecīgā stratēģijas, energo savienība kapitāla tirgus savienība, nu, visai ambicioza tirdzniecības eh, um, programma. Un, balstoties uz šīm prioritātēm, koncentrējamies uz uh, svarīgākajām lietām. Un nu, viena no tādām ir Eiropas Savienības rūpniecības uh, konkurētspēja. Pērnā gada rudenī pieņēmām atjaunoto rūpnieciskās politikas stratēģiju. Rūpnieciskās stratēģijas loma ir stiprināt šīs nozares jomu pielāgoties inovācijām Jo sevišķi tādās jomās kā robotika, lietu, internets, mākslīgais internets, bioekonomika, aizsardzība un jaunās energosistēmas. Un tās visas ir jaunās rūpnieciskās ēras būtiskas iezīmes. Sekmīgas industriālās politikas loma ir radīt pamata noteikums tam, lai rūpnieki varētu pielāgoties inovācijām Un šeit darbā pie mākslīgā intelekta, piemēram, Eiropas komisija šonedēļ pieņems paziņojumu, lai nodrošinātu, ka mākslīgās, mākslīgā intelekta tehnoloģijas Eiropā gūst speciālāku atbalstu. Visu šī paziņojuma detaļas atklāt šodien jums nevar, bet eh, katrā ziņā varat sagaidīt eh, to, ka komisija no savas puses pirmā kārtā paaugstinās finansējumu pētījumiem šajā jomā, atbalstīs MVU, lai sekmētu šo jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Un nu, tāpat nodrošināsim, ka pastāv adekvāts tiesiskais regulējums. Cenījumie deputāti, atbilstoši mūsu rūpnieciskās eh, politikas stratēģijas ambīcijām, līdztekus mūsu certiem paziņojumiem par mākslīgo intelektu komisiju pat labāk. Turpina aktualizēt arī savu bioekonomikas stratēģiju, kas ir daļa no aprīces ekonomikas. Kā būtu atminēsies, iepriekšējā stratēģija tika pieņemta 2012. gadā. Rūpnieciskās politikas eh, paziņojumā mēs jau eh, paziņojām, ka esam gatavi tagad pārskatīt šo mums pieņemto stratēģiju, atbilstoši aprīts ekonomikas mērķiem un spēks eh, attīstības mērķiem. Un tieši tādēļ komisija ir pārskatījusi iepriekšējās stratēģijas rezultātus, tos izvērtējusi, un rezultāti ir stādīti priekšā no mana klaipuša Modiškunga. No bioekonomikas eh, dienās eh, konferencē pērnā gada novembrī. Balstoties uz šiem rezultātiem, uzsākām publiskās konsultācijas, konsultējamies ar partneriem. Šis darbs eh, turpinās. Un turpinās, lai apzinātu, kas tad būtu jāmaina bioekonomikas stratēģijā. Un šeit arī kādiem atgriezies kā sēdēt no jums, no itra komitejas arī būtu visnotaļ sev te gaidīt. Bioekonomikas nozīmē zem pieaug. Jo pat labam nozars, kas balstās bioekonomikas, sarūpējums 3 miljonus darba vietas. Bet eh, šajā ekonomikas nozarē vēl liels potenciāls, lai palīdzētu revitalizēt vietējās tās saimniecības, radīt jaunas darbvietas, jo sevišķi lauku reģionus. Nepieciešams ilgtermiņa mm, sadarbības starp eh, dažādu nozaru pārstāvjiem, lai radītu sin sinerģijas efektu, kā arī inovatīvu vērtību ķēdi, Un eh, tirgu ieviest jaunas risinājumus vienlaikus eh, palīdzot eh, īstenot mūsu aprēc ekonomikas rīcības plāna mērķus. Tā ir situācija, kurā ieguvēji būs visi. Daļa no mūsu centieniem sekmē to, lai šī nozara attīstītos nākotnē. Nu, šeit es labprāt pieminu aizsardzības nozares programmu. Un arī POS 2020 programmas dažādās nozarēs, ko komisija stādīs priekšā nākamnedēļ. Runājot par aizsardzības nozari, nav šaubu, ka Eiropai ir jā, jārēģē strauji un, un, un apņemīgi uz šādiem drošības draudiem, ar ko saskaramies eh, mūsdienās. Šeit es atsaucos, piemēram, uz hibrīdu draudiem un nestabilitāti kaimiņu reģionos, uz terorismu. Ir jāstiprina Eiropas uh, sadarbība aizsardzības jomā, kas ir vienīgais veids, kā efektīvi un ticam varam cīnīties pret šiem draudiem. Un tieši tādēļ stiprinot sadarbību aizsardzības jomā, uh, Mēs um, stiprināsim Eiropas nākotni. Sadarbība ir nepārprotami ekonomiski motīvi. Bez šādas sadarbības uh, ik gadus um, mūsu dalību valstīm, mūsu nodokļu maksātājiem paies secēni starp 250 līdz 100 miljardiem eiro. Līdz 30% no ikgadējiem aizsardzības izdevumiem var tikt ietaupīti apkopojot uh, resursus strādājot kopā. Pērnā gada jūnijā, domājot arī par tādu visaptrošāku aizsardzības pakotni, komisija um, um, ievies um, aizsardzības fondu, kur ir divi virzieni. Tātad tā, tā, uh, tā, jaudas stiprināšana, kur ir finansiāli instrumenti, kas uh, vai kopējais iepirkums, piemēram, un uh, izpētes virziens, kurā uzsākām tātad arī darbu pie uh, aizsardzības eh, finanses programmu atbalstīšanas, un kas pierāda to, ka sadarbība aizsardzības jomā ne tikai iespējama, bet arī vēlama. Un pirmais grants, ko piešķīrām šeit, eh, bija konsorcija locekļiem, kas nāk no 15 dalībvalstīm. Runāja par jaudu attīstību, kapacitātes eh, uzlabošanu. Ja iepazīstinājām jūs ar regulu, kas 19. un 20. gadā tiks uh, izstrādās ieviesīs aizsardzības izpētes programmu tieši jaudu vairošanai šāda pietrūka prototipiem un tā joprojām. Šo regulu tagad apspriež um, padomu ar komisiju, kā arī parlaments. Domājot par trialogu, es ceru, ka atradīsiet um, labu risinājumu, pirmkārt runājot par uh, struktūrām, kas ir patērējis atbalstu, kā arī uh, runājot par sadarbību ar ne Eiropas Savienības partneriem kā arī īpašas normas, kas nu, domāts MVU atbalstam. Es saprotu, ka tāds strīdīgs jautājums ir programmas finansēšana. Šeit nostājas starp parlamentu padomu ir radikāli atšķirīgs. Padomu vēlas um, citādi risinājumu nekā parlaments. Komisija gatava palīdzēt, um, palīdzēt rast kopsaucēju, bet, lai tas būtu iespējams, mums uh, ir nepieciešams arī parlamenta um, vēlme meklēt kompromisu. Priekšsādātāji, daži vārdi par eh, POS 2020 eh, finanšu satveru. Nešaubos, ka jūs jau gatavojaties eh, turpmākajām sarunām par daudzgad finanšu schēmu. DFS komisijā joprojām vēl nav atrisināt visi jautājumi. Ir svarīgi, lai daudz nākamais DFS atspoguļot mūsu politisko ambīciju līmeni. Mums būtu jāsaprot, ka šobrīd, eh, protams, es nevaru detalizēt jūs iepazīstināt ar mums kādu priekšlikumu, bet dažas lietas nu pilnīgi skaidrs un universāls un nu pirmkārt skaidrs, ka mums jāturpina investēt jomās, kur uh, Eiropas tā vērtība visaugstākā, nu, piemēram, zinātniskā pētniecība, inovācijas, uh, tehnoloģiskās jomas, nu, tām, tām jābūt prioritātēm mūsu nākotnes budžetam. Nu, nedrīkstam ignorēt arī uh, budžeta um, mm, ierobežojums, kas mums nevis sasties rokas, ja sevišķi mums vērā Brexit. Mums nu, visiem jādara vairāk ar mazāk līdzekļiem un maksimāli efektīvi jāizmanto savienības budžets. Un tieši tādēļ izstrādāja InvestEU fonda konceptu, balsoties uz eh, EFSA panākumu stāstu un mobilizējot privāto kapitālu, vēlamies sekmēt šo pieeju, lai nākamajā DPS tas eh, figurētu prominentāk. Nu, vēl kašķība ir tāda, ka tas nebūs tāds uh, vienreizais ad hoc fonds, proti, ka mēs apcepjam budžetu, un tad vienkārši šajā programmā es apklēju naudu no, no citām pozīcijām, bet uh, tā būs tāda struktūrētāka pieeja šo, šoreiz. Eiropas ambiciozās um, politikas e, enerģetikas jomā, plastikā, to um, regulēšanas jomā un tā tālāk, tam ir nepieciešams būtiskas investīcijas. Šīs investīcijas nevar uh, sekt tikai publiski avota vien. Un tādēļ mēs strādājam pie centralizētiem menedžētu finanšu instrumentu, tātad, tā skatā FC, sapludināšanas vienā politikas instrumentā. Mēs nodrošināt sinerģiju un efektivitāti finanšu pārvaldībā. Protams, situācija, kurā mēs varam finansēt vairāk ar mazākiem līdzekļiem, efektīvāk izmantojot līdzekļus. Nu, te ir eh, dažādas finansēšanas iespējas. Tie, kas balstās tikai uz publiskiem līdzekļiem, nu, tas nenostrādās. Domām nu, tāpat ir arī uzlabot normas, pēc kurām tiek eh, pārvaldīts individuāls programmas, Eiropējas eh, vienotas spēles noteikums. Patreizā situācija nav optimāla. Mums ir virkni finanšu instrumentu, kas strādā vienā virsienā un strādā neatkarīgi. Nu, piemēram, septiņi atšķirīgi instrumenti, kas sniedz atbilstu MVU arī viens, viens instruments būtu pievilcīgs no politiskā viedokļa. Tas uzlabotu investīciju atpazīstamību sabiedrībā. Ņemot vērā to, cik liela interese par šo instrumentu arī šeit, šajā institūcijā, ir svarīgi uzsvērt, ko tad, eh, kas šajā instrumentā neietilps. Nav skaidri uzsvērt, ka pretēji tam, ko daži domā, Tas nešķiet nepiešķirs papildus eh, pilnvars Eiropas Savienības komisijai. Gluži otrādi. Jums eh, parlamentam būs vēl teikšana, tikai budžeta norma pārbaudība tiks uzlabota, centralizēta, lai uzlabotu budžeta efektivitāti. Bet katrā ziņā mēs tur pārlieku savus pirkstus iekšā nebāzīsim. Nebūs eh, jā, tāda konkurence starp iesvienīgās valstās tendencēm, būs sastāvjā papilnātība. Investīcija fonds ieslēgsies tikai tajās jomās, kur tirgu pastāv reāli iztrūkumi nu, kur mēs nevaram gūt atbalstu no privāta kapitāla. Vēlamies uzlabot uh, budžeta izmantošanas efektivitāti ar kopēju pārvaldītām programmām. Bet tas sākotnēji būs balsoties uz privātajiem pamatiem. Dalībvalstu aploksnes uh, no tā necietīs. Lai šī kombinācija nostrādātu, ir nepieciešams vienots uh, regulējums. Šīs dienas programmas nedrīkstam padarīt sarežģītākas. Mums mēģis ir vienkāršot uh, programmu uzstādījumu, vienkāršojot uh, piekļuvu fondiem, nevis otrādā. Cienījami deputāti. Vēlējos arī pieskārties tirdzniecības jautājumu, bet vēlos atstāt vairāk uh, laika mūsu sastopējām diskusijām. Pagājušo sestdienu mēs panācām uh, vienošanos ar Meksiku, kā kāds vēl to nav dzirdējis. Tā kā tā esam modernizējuši mūsu tirsniecības nolīgumu ar gan Meksiku, gan Kanādu. Un uh, tā nebūtu nav sakritība, ka piemin abas šīs valstis. Un ar to mums ir visiem jābūt būt apmierinātiem, jo tas ir arī tāds svarīgs instruments arī mūsu rūpniekiem, mūsu uh, uzņēmējiem, mūsu intelektuālās jomas pārstāvjiem tā papildus iespēja jaunām tirsniecības eh, iespējām, jaunām vojietām. Paldies, priekšstādājs, saka eh, sēdz vadītājs. Nu jā, labi, ka mums ir eh, labas attiecības ar vismaz dažām Ziemeļamerikas valstīm, varbūt ne gluži ar tā, tieši ar tām, kuras mums bija padomā pirms pāris gadiem, bet, nu, jā, nu, vismaz jomi tāpat. Tagad deputāti politisko grupu vārdā. Tāds partijas vārdā, kā pirmais uzstā, uzstāsies eh, Erdogana kungs. Ēlera kungs, paldies man daži praktiski rakstu jautājumi. Kā Tainen kungs jūs atsaucāties uz šūpenskās politikas stratēģiju un pamatot arī uz to, cik svarīgi šeit ir inovācijas, bet iemetiksiet daudz cik statistikā, skaitļos, tad joma, kas eh, aug visstraujāk Eiropā, ir eh, radošā nozara. Un nu, mēs esam lūguši atbalstu tad, tad arī šīs nozares stratēģijai. Jūsu kolēģi Daņkovska to līdz šim nav atbalstījusi. Ņemot vērā to, ka pa 12,9% šī joma ir pieaugusi šogad un, un tā turpina augt jau desmit gadus pēc kārtas. Nu, ko jūs darīsiet šajā sakarā? Tad jums ir rūpnieciskā politika, bet nav politikas attiecībās radošā nosara, vai šeit nebūtu kaut kas jāmaina. Otrs jautājums. Ņemot vērā to, ka 20. gadā 2020 tā, tā stratēģija um, būs izsmelta. Pieņems lēmums 3% NKP tērēt inovācijām. Nu, šogad ir aptuveni 1,9% zem 2%. Tātad, un jautājums, kas nāk no dalību valstīm, no nozares pārstāvjiem un, un, un citiem. Tātad daļa no Eiropas budžeta šie 3% būtu 195 miljārdi eiro. Nu, jautājums līdz ar to ņemot vērā to, ka parlaments ierosināja 120 miljardus, kas uh, neatbilst kopēji formulētajām ambīcijām. Un nu, tagad dzirdējām, ka šī ambīcija Latīņa palaista zemāka. Ētingar kungs uh, tagad kā krāpjas, kāpjās uh, kā uz sāniem, tā kā, tā kā atpakaļ budžeta uh, ziņā. Nu, ko, ko jūs sagaidat? Eh? Un nu, pēdējais jautājums. Uh, atbilstoši ietver programmai. MVU gūšu atbalstu, masie uzņēmumi. Un šai programmai tāpat ir visvēlstīgākie piekļuvas noteikumi. Nu, parlamentam šeit nav bijis tik liela teikšana, tā ir sacība. Mēs savukārt uzskatām, varbūt ir otrādi, tāpēc komisija nav bijusi īpaši laba teikšana, bet instruments ļoti elastīgs tas tiks iesaistīts plašākā kontekstā. Nu, vai tas nozīmē, ka tagad visiem būs viens spēles noteikumi? Vai tomēr šis tās līgums nedaudz saglabāsies? Inofīna šim maz, mazākajiem instrumentām būs kaut kāds elastīgums eh, citu lielāku instrumentu ielēkumā. To man būtu svarīgi saprast. Paldies. Thank you very much, kolīgi. Next speaker on behalf of... Paldies, eh, sociāldemokrātu vārdā. Kamuš Zonu Luīs, konsultants. Gracias, señor comisario. Eh, bueno, enhorabuena. Paldies, priekšsādātāji. Cansado con México, que efectivamente. Eh, ļoti labi, ka esat panākuši šo vienošanos ar Meksiku. Eh, tas, eh, manuprāt, bija ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Gribu uzdot ļoti konkrēti jautājumu. Un tas ir certifikācija ģenerisko medikamentu certifikācijai. 93. gadā pirmo reizi tas tika ieviests, ja mēs tagad raugāmies uz um, nesenāko informāciju no komisijas, tad uh, tas ir novedis pie tā, ka ir uh, pārvietojušies uzņēmumi, tātad no Eiropas Savienības uz ārpus Eiropas Savienību. Un tāpat laikā pastāv mm, šī aizsardzība saistībā ar patentiem. Tas varbūt nav reāli tāds uh, intelektuālo tiesību jautājums, bet vairāk um, industriālās politikas jautājums. Un ko tad mēs uh, lūdzam no komisijas? Uh, lūdzu, veiciet nepieciešamos pasākumus šajā jomā. Mēs gribētu, lai šī ražošana varētu notikt, lai šie ģenēriskie produkti būtu tirgu, eh, lai tas notiktu tik līdz, kā patenta periods aizsargātiem medikamentiem ir beidzies. Ja mēs skatāmies uz eh, komisijas 2008. gada tekstu, tad mēs redzam, ka tas radītu tāds nopietnus ietaupījumus veselības aprūpas sistēmā. Mēs runājam par 15 miljārdiem gadā. Tātad tikai šis sešu mēnešu periods. Eh, tur ir šī problēma. Un mums ir iespēja radot, ražot un pārdot šīs vielas. Nu, katrā ziņā mēs domājam, ka tā ir reāla iespēja. Un, ja mēs skatāmies, kāda ir pētījuma šajā jomā, tad mums būtu nepieciešami eh, konkrēti pasākumi šai kontekstā. Un tas katrā ziņā būtu ļoti pozitīvi, tā lai nebūtu tā, ka Eiropas eh, Savienības konkrētā nozara nepārvietotos uz trešajām valstīm, kā teiksim Indiju vai Ķīna. Uh, Nu, tā tad tas bija mans šis rūpju jautājums. Paldies! Tagad ECR grupas vārdā Tošanovskija kungam vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums. Kā jau jūs teicāt savos ievadvārdos, vārdos, definējot eh, trīs galvenās tendences, tur es jums pilnīgi varu piekrist. Jūs minējāt Eiropas konkurētspēju. Bet eh, man ir jautājums, vai šī vēlme rast eh, administrīvo risinājumu, vai tādā veidā mēs nepasliktināsim konkurētspēju, jo mēs liksim iest, uzsvaru uz eh, administratīvām kontrolēm un ar to saistīto statistiku, un te es eh, runāju konkrēti par enerģētikas eh, savienību sākumā. Ideja bija ārkārtīgi pievilcīga, arī tāda iedvesmojoša, bet tagad nonākam situācijā, kad sākam ierobežot tehnoloģiju neutralitāti, mums ir statistiskie uh, Eh, novērtējumi un aplēses līdz 2050. gadam, tā tad, nu, tādai ļoti tālai nākotnē, un tas viss ir tā vietā, lai mēs virzītos tajā virzienā, ko jūs teicāt. Tā tad jūs runājat par inovācijām, jaunām tehnoloģijām, eh, palīdzību zinātnē un pētniecībai, nu, tā vietā, lai varbūt censtos aizpildīt šos statistiskos rādītājus, kas uz, uzlikti tādā ļoti augstā līmenī. Un kas mums neļauj izmantot kaut kādus tehniskos risinājumus, kuri varbūt eh, varētu mums dotu vairāk konkurētspējas Eiropas mērogā. Paldies! Teličkas kungs no Alda grupas lūdzu. Paldies priekšsādātāji, labu pēcpusdienu, vicepriekšsādātāji kungs. Bija interesanti jūs uzklausīt. Man nav jautājumu, principā tāpēc, ka man jāiet uz citu sanāksmu, un tāpēc būtu neglīt uzdot jautājumu un nesagaidīt atbildi. Bet daži komentāri par aprits ekonomiku. Domāju, ka Eh, ļoti labi teiks. Es ļoti labi atceros to dienu, kad jūs eh, nācāt klajā šo pakotni plenārsēdē un toreiz vismaz izpratne bija, ka komisijai ir tāda skaidra, reāla izpratne. Un uh, mums bija referents un ēnu referents. Es domāju, ka pamats bija ļoti labs, bet lieta te ir tāda - mainīt šo domāšanas veidu, nostādni. Kopīgi jādomā, kādā veidā mēs varētu aprits ekonomiku realizē dalību valstīs tagad, kad mums ir Eiropas Savienības regulējošais ietvars. Es domāju, ka šis domāšanas veids mainās ļoti lēni un tikai dažās dalību valstīs. Varbūt, ka EFSI nākotnē var spēlēt savu lomu, nu ne tikai kaut kādu procentuālo piešķīrumu dēļ aprits uh, ekonomikai, bet tīri runāt par šo koncepciju jauniem izaicinājumiem un arī tas, ka jūs teicāt, ka jūs vēlaties domāt par uh, politikas prioritātēm. Nu, varbūt dodiet mums uh, vēl kādu iespēju komunicēt šajā sakarībā. Otrām kārtām par daudzgadu finanšu ietvaru, uz ko jūs arī atsaucāties, un atkal tur jūs gribat pārdomāt šīs prioritātes. Uh, nu, tāds varbūt uh, neliels, bet tomēr svarīgs elements šī nosacītība nosacījumi. Es domāju, ka mums ir jāparad šī nosacītība, kur mēs varam, lai mēs varētu virzīties uz skaidri konkrētiem izvirzītiem mērķiem. Tātad šie nosacījumi, vai tie būtu pozitīvi vai negatīvi, lai nu kādi tie būtu, es domāju, ka eh, tiem vajadzētu darboties. Un man ir viens prātā. Un tas saistās ar citu jautājumu. Man liekas, ka ir vairākas dalībvalsts, kurām ir jādod savus ieguldījumus veicot reformas un pārstruktūrēšanās. To jūs nepieminējāt, bet es to tik tiešām uzskatu par tādu kā atslēgu, un es domāju, ka šī nosacītība, nosacījuma izvirzīšana šai sakarībā varētu būt svarīgi runājot par resursiem. Tālāk administratīvais sloks. Domāju, ka esam redzējuši progresu, tāpat esam vērojuši, kā mainās uh, šī mm, domāšanas kultūra, varbūt vairāk komisijā, mazāk parlamentā, tomēr palieku optimists. Bet mums ir jāatzīst, ka administratīvais sloks joprojām aug. Mēs neesam to samazinājuši un neesam pat to stabilizējuši. Tā ka principā būtu jādomā, kā mēs varam ieviest instrumentus, kas varētu panākt to, ka mēs vismaz stabilizējam administratīvo slogu. Ar visiem komisijas veiktiem centieniem vienalga šī situācija ir diezgan bīstama. Tālāk par aizsardzību. Jā, te es piekrītu, domāju, ka nav viegli, kad mums nav vēl kopējā aizsardzības politika un ka mēs nezinām, kā tas viss, eh, teiksim, kopumā būs. Bet tas, par ko jūs runājāt, publiskais iepirkums, domāju, ka tā varētu būt prioritāte, pie tā mēs varētu strādāt. Pētniecība noteikti ir otrais elements, nozara kā tāda. Nu, tur varbūt es tik daudz neko nesaskatu, bet transports, digitālā joma, enerģētika, nu, visi šie infrastruktūras jautājumi noteikti varētu būt tādi fokus punkti arī komisijai, lai tā pārdomātu tālāko darbu. Te varbūt arī likšu punktu jau laiks iet uz priekšu, bet katrā ziņā labprāt vērošu, kā jūs strādāsiet pie šīm prioritātēm. Paldies! Lapas Bermēla kundze nākošā no goja grupas. Paldies priekšsēdētāji! Paldies Katainen kungam! Paldies, ka esat mūsu viesi šo pēcpusdienu! Jūs runājāt par šīm eh, megatendencēm un mega izaicinājumiem, bet viena lieta, ko jūs nepieminējāt šo pēcpusdienu, ir pilsoņu iekļaušana visā šajā nākotnē, ko jūs mums eh, aprakstat. Mēs neesam atrisinājuši pastāvošās uh, sašķeļosās, sas, sašķeļošās plaisas, un uh, mēs jau runājām par uh, jaunajām, ko mēs saskatām jaunajā digitālajā modelī. Tātad jautājums ir vienkāršs, kāda veida sabiedrībā mēs gribam dzīvot. Globālā konkurētspēja nevar būt uh, atruna. Kāpēc pasliktinās eh, tiesību stāvoklis, un tāds Eiropā ir bijis pēdējos gados. Kādā veidā mēs eh, virzīsim Eiropu uz nākotni, kā mēs to būvēsim, te nav runa tikai par industrializāciju eh, centrā, bet ir jādomā par tālākām periferālām zonām, tās cieš, un tas notiek arī saistībā ar EFSI fondiem centrālajie reģioni. To vajadzības tiek sektas, bet tie, kas atrodas tālāk, ārpus šī fokusa, tiem nepietiek. Nu, tas neatbilst mūsu pastiprinātajām ambīcijām Eiropas ietvaros. Privātā finansējuma izmantošana ir tāda kā loterija. Mums vajadzētu izvērtēt, vai šīs apņēmības un saistības ir saskaņotas. No uzņēmuma puses mums ir jāzina, cik lielā mērā kāda uzticamība būs uh, šīm saistībām no privātā sektora puses un noslēgumā Tas, ko jūs eh, teicāt eh, šodien, eh, kā to izmantojot, jūs varētu atbildēt tiem jauniešiem, kas jūtas izstumti no darba un nodarbinātības aspektiem. Paldies kolēģiem par komentāriem. Un tagad pārējie individuālie runātāji. Francijās Grostete pirmā manā sarakstā lūdzu. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies arī komisijas vicepriekšsādātājiem par to, ka runājāt par tik svarīgiem jautājumiem par mūsu sabiedrības attīstību, jo piedzīvojam tādas milzīgas izmaiņas šobrīd. Es pilnībā piekrītu tam, ko jūs teicāt par aprits ekonomiku un eh, par eh, mākslīgo inteligenci. Nu jā, mums noteikti par, par, to, par to jau vajadzēja domāt, jo ir citi kontinenti, kas ļoti ātri dom, jau virzas uz priekšu, un manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi tik tiešām ieskicēt nepieciešamo ietvaru, bet eh, arī, nu, kaut kādu mierinājumu dot mūsu līdzpilsoņiem, jo šīs milzīgās izmaiņas, nu, tas ir ļoti jauki un skaisti, bet nu, arī mēs labi varētu nedomāties, ka ir mūsu līdzpilsoņi, kurus tas ļoti satrauc. Un tāpēc vajadzētu dot arī mm, sabiedrībai šādas, nu, teiksim, pārdomu iespējas par eh, šīs problemātikas attīstību, par šo mākslīgo inteliģenci. Jūs runājat arī par uh, kosmosu un aizsardzības uh, sektoru. Attiecībā uz aizsardzības budžetu, jā, es jau sagaidīju, ka jūs uh, to teiksiet, bet es domāju, arī padomai vajadzētu no savas puses to darīt, tos pašus centienus, jo mēs esam divi šajās sarunās. Parlaments ir ļoti vienots un solidārs attiecībā uz aizsardzības finansēšanu budžeta eh, ziņā atkal otra pozīcija pilnīgi pretēji. Tā ka nevar prasīt no parlamenta, lai tas dara. Padomēs jādara savu darba daļu. Un Parlaments vēlas nodrošināt zināmas garantijas attiecībā uz šiem pretendēšanas eh, kritērijiem, bet nu labi, tālāk. Jums ir lielas ambīcijas, kurām es pilnībā piekrītu, bet man ir jautājums. Ir darba grupa, ko vada Paskals Lamijam, kas eh, aicināja nākošai eh, ietver programmai dubultot eh, paredzētos līmeņu, līdzekļus, jā, teiksim par digitāliem jautājumiem, jā, tur bija ierosinājums dubultot šos līdzekļus, bet tāpat laikā mums saka, ka, nu, ar mazāk naudas vajag panākt vairāk. Nu, katrā ziņā, es domāju, jānāk lejā tāda zināma drosme, jāliek lietas uz galda atklāti un e, jāsaka, ja mēs gribam tādā modernā veidā skatīties acīs šim gadsimtam, nu, tad. E, nu, mēs, nu, labi, varbūt no otras puses mēs gribam kavēties visās jomās, un e, tad uh, mēs jutīsim ietekmi no visām pusēm savā kontinentā. Nu, tātad kādas ir jūsu ambīcijas attiecībā uz dalību valstīm, ko jūs sagaidat un eh, ko jūs sagaidat un ko jūs domājat par Paskāla Lamīs secinājumiem? Paldies. Uh, thank you. Paldies, Grostets kundzei. Man Bremts kundze lūdzu. Paldies, un paldies komisāra kungam par to, ka esat eh, pie mums. Man ir trīs jautājumi, centīšos pateikt tos īsi. Pirmkārtām, protams, pilnībā atbalstu jūs saistībā ar aprits ekonomiku. Tāpat kā visi šajā komitejā, man liekas, piekrīt, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs, principā izšķirošs elements mūsu nākotnes ekonomikā. Mēs pagājuši nedēļu, jā, pagājuši nedēļu Strasbūrā balsojām par galējo pakotni. Uh, Nedomāju, ka mums vajadzētu pieļaut kļūdu, domājot, ka šī ir tāda pilnīgi noslēgta pakotne. Tur dažas lietas vēl iztrūkst, un viena no galvenām lietām, kas trūkst, ir jaunā ekodizaina pieeja. Eko dizaina pieeja, pagātnes pieeja, kas ir bijusi ļoti veiksmīgi balstīta uz to, kā tad mēs nodrošinām, ka mūsu produkti ir energoefektīvi, un tam visam vajadzētu tagad pāriet uz tādu pilnīgu aprits domāšanu. Vai komisija joprojām nāks klajā ar priekšlikumu šai sakarībā, šī sasaukuma laikā. Tas, manuprāt, būtu tāds labs noslēgums šai pakotnē. Otrs jautājums par FC. Izšķiroši svarīgs elements šajā sasaukumā mūsu politiskajai grupai tas bija un joprojām ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai galvenais uzsvars FC būtu uz ilgspējīgajiem attīstības smērķiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par nākotnes eh, nozari Dažkārt šai nozarei ir nepieciešams, lai tā atbalsts, lai tā varētu virzīties uz nospraustu nākotni. Un dažkārt mēs ņemam visus šos investīciju līdzekļus no EFSI un no citām vietām un sadalām kaut kas ir ilgspējībai, kaut kas ir tādām klasiskākām nozarēm, bet varbūt mums vajadzētu to visu kombinēt, salikt kopā, lai mūsu šis skatījums uz šīm klasiskajām nozarēm, un arī tas ir nepieciešams, uh, Mums ir jāatbalsta arī tās, bet lai tas tomēr kombinētos ar šo ilgspējības darba kārtību. Nu, tas ir tāds pārdomu elements nākotnē un gaidu jūsu domas par to raugoties e, nākotnē. Un noslēgumā varbūt vairāk tāds politiskāks jautājums. Jūs runājat par MFF, par daudzgadu finanšu ietvaru, diezgan tā miglaini izteicāties, neskaidri, protams, tas ir saprotami, tur vēl ir lēmumi jāpieņem un piekrītam. Uh, ka uzsvars jāliek uz inovācijām, bet arī uz citiem jautājumiem, sociāliem, kohēzijas fondiem un tā tālāk. Bet, ja jūs sakat, ka mums jādara vairāk ar mazāk līdzekļiem, nu, man liek, prāt, tas ir tāds kā tāds sauklis. Nu, it kā ļoti skaisti, bet, nu, ļoti sarežģīti. Visi skatās uz Eiropu, meklē risinājumus, un tad mēs sakam, ka mēs to visu panāksim ar mazāk naudas. Jā, nu, noteikti var atrast risinājums ar pašu resursu palīdzību. Uh, Un tur jūs noteikti parlamentā radīsiet lielu atbalstu, ja jūs to tā darīsiet, un mēs ceram, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumiem panākt, lai arī padome zinātu, kā ir šāda, nu, tā teikt, domāšanas līnija nostāja. Paldies, man Bremt kundzei. Anglika Nībler, lūdzu. Äh, Paldies, priekšsādātāji, godātais komisijas vicepriekšsādātāji. Paldies, ka esat šodien šeit mūsu sarunā. Man labprāt, protams, ir, <clears throat> es izmantošu iespēju runāt par tiešām mega tādām tendencēm tizniecībā un kā Eiropa reaģē uz šādu jaunu situāciju. Dalībvalstīs un Eiropas Savienība, nu kāda ir katra pozīcija, kā katrs aizstāvs? Un kas īsti notiek? Mēs tur tā kā esam spējīgi, vai kaut kas esam iekavējuši? Kāda ir tā aktuālā pozīcija, lūdzu? Un no tā izriet nākamais jautājums. Tā kā ir plānots arī nākošgad Eiropas parlamenta vēlēšanas, izbeigsies arī komisijas pilnvaras. Kas īsti notiks tad ar pilsoņiem? Tas, ko jūs apsolat, kā uzlabojumus, ko jūs varēsiet nākošgad pateikt, ko esat tiešām sasnieguši? kā tāds tiesību uzlabojumi Eiropas pilsoņiem. Kas būtu tie trīs galvenie sasniegumi un trīs galvenie jautājumi, ko jūs gribat izcelt, ko jūs gribat un varētu pretēji, kas esam to izdarījuši? Kā jūs to redzat? Paldies! Gribētu aicināt uh, Martāna kungu izteikties. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies komisāru kungu, esmu šeit, pa kreis no jums, saka deputāts. Paldies, ka mm, stāstījāt par savu skatījumu. Eh, mēs visi bijām Strasbūrā, nezinu, vai jūs tur bijāt, bet Junker kungs arī runāja tādas, nu, interesantas pārsteidzošas lietas. Viņš teica, ka viņš negribēja Eiropu, kas cieši. Makrona kungs, Francijas prezidents, viņš teica, ka viņš vēlas Eiropas eh, suverenitāti, kas ir kopīga pilsoņiem, ka ir jāuzklaus šīs eh, dusmas, kas pieaug. Un es eh, domāju, ka ir šīs dusmas, kas aug, kas palielinās, un komisija jau desmit, desmitiem gadu neklausās. Es te gribētu runāt par iekšējiem konkurences noteikumiem. Un tas ir tāds tabūvārds un tēma, varbūt, ka tas ir, nu, tāda kā pilnīgi aizliegtā reliģija par eh, geogrāfisko tirgu definīciju. Apmēram 30% kā tirgus eh, tiek uzskatīt kā dominējušā pozīcija, un komisija eh, liek tur atteikties no kaut kādiem elementiem. Jūs sakat, ka jūs gribat aizsargāt nozari, bet tas nozīmē, ka mēs graujam pašu savu konferenci, un tā kā uzņēmēji ir krievi un ķīnieši un tā tālāk, Ir valsts, kas nerespektē mūsu vīdes, sociālos un citus kritērijus, viņiem nav attiecīgie iekšēji konkurences noteikumi viņu valstīs. Tāpat laikā Ķīna, teiksim, dzelzceļu un alumīnija tirgū, viņiem pasaulē ir vairāk kā 50% daļas. Un citur pat vairāk kā 60%. Tā ka mans jautājums ļoti vienkāršs, komisāra kungs. Kādā veidā tad mēs sapratīsim, ka uh, ekonomika un konkurence ir um, globāla un kad mēs uzdrošināsimies kaut ko mainīt, jo mums ir nepieciešams uh, radīt jaunas darba vietas, jā, bet nevajag iznīcināt to, kas mums ir. Jūs taču šeit, lai mums teiktu, ka jā, jāizdomā jauns instruments, nepārskatot vecos instruments, kas netiek labi pielāgot, un jūs labi zinat, ka Imports arī ienāk no ārpus eirozonas, un uh, tas arī atkal ietekmēs mūsu nozares. Nu, tad, Katainēn kungs, esiet drosmīgs, uh, tad uh, labi, izdariet inovācijas un pieņemiet galu galā, ka ir jāmaina līgums un ir jāpaskat mūsu iekšējās konkurences noteikumi. Paldies! Well, um... Jā, jūs runājat par ļoti svarīgu jautājumu, saka priekšsēdētājs, un iespējams. Um, uh, rūpēties par eh, savas valsts interesēm un, eh, jā, mums jau enerģētikas jomā ir bijusi problēma šādiem lieliem dalībvalstu uzņēmumiem. Bet eh, nākošais runātājs mūsu sarakstā Bierīgas kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, cienījamais eh, vicepriekšsādātāji Katainen, kungs gribētu pateikties par jūsu klātbūtni. Man ir tikai viens jautājums. ITRE komitejā mēs eh, gatavojamies paši nākamajai ietveru programmai, kā liberāļu pārstāves eh, ticu investīcijām, pētniecībā un inovācijās. Tās nodrošinās mūsu izaugsmi un konkurētspēju ilgtermiņā. Tomēr gribu uzsvērt, ka gribētu prasīt eh, budžeta eh, līdzekļus 9. Eh, ietvara programmā, kā jau man kolēģi teica, kādā veidā komisija paredz budžeta piešķīrums pētniecībai pēc 2020. gada, kā jūs to skatāties. Paldies! Paldies par jautājumu. Kaliček kungs nākošais. Paldies priekšsēdētāji arī es sēžu nedaudz pa kreisi šajā zālē. Komisāra kungs, esmu šeit, tātad man arī daži jautājumi. Eiropas Savienības konkurētspēja. Mums jāsaprot, ka veselā virknē sektoru, un man kolēģi jau par to runāja, tika piesauktas trīs valsts, teiksim, uh, ASV notiek tāda eh, nereālā konkurence, ir eh, šī tipiskā konkurence, pieņemsim, Bangladešā, Pakistānā, tāpat Āzijas, eh, Dienvidu austrumu valstīs un tā tālāk. Nu, kā jūs domājat, ka mēs varētu būt konkurētspējīgi šādā vidē? Nu, es jums varu dot konkrētu piemēru. Piemēram, ja Čehijas republikā kura nav viena no Eiropas Savienības dārgākajām valstīm. Ja jūs vēlaties, teiksim, tur mm, uzbūvēt nelielu automobīli, un ja to grib darīt Eiropā, tad eh, jau daļas kopā maksā trīskārt dārgāk nekā, teiksim, šī automašīna, ko jūs ieved, ko var ievest no Ķīnas. Nu, tad kādā veidā jūs vēlaties aizsargāt šo sektoru, šo nozari? Otrs jautājums administratīvais sloks pieaug. Kādā veidā jūs, un it īpaši pētniecības un zinātnes un tehnoloģiju jomā, kādā veidā jūs nepieļausiet to, ka direktīvas mūs pilnībā, tā teikt, pārņem. Es domāju, ka nepieciešams šis direktīvu regulācijas vienkāršošanas plāns, lai maziem vidējie uzņēmumi, tātad arī kāds vidusmēra uzņēmējs varētu strādāt, ja mēs gribam veicināt viņu attīstību un darbu. Un trešām kārtām. Par Ķīnu runājot. Par plastikas eh, atkritumiem, par uh, tur uzliktām prasībām attiecībā uz Ķīnu, nu tas ir radījis tāds liels perturbācijas Eiropā. Nepieciešams eh, te runāt tikai par, teiksim, šķirotiem eh, plastikas atkritumiem, teiksim, tur eh, dzeltenām, baltām un zilām pudlēm, bet arī jārunā par citiem plastikas plasmas veidiem. Ja mēs gribam, lai pēc dažiem gadiem mēs vairs neizmantot šādas materiālus, Un, lai šādas atkritumus nevarētu dedzināt, eh, nevajadzētu dedzināt, nu, tad te ir jādomā par risinājumiem. Labi, es te nerunāju par tādu kategoriju, kā, teiksim, lietots riepas un tā tālāk, bet šajā sektorā, kas ir ārkārtīgi liels, jo mēs, nu, šai ziņā esam atkarīgi no trešajām valstīm. Tā tad vai mums ir kaut kāda ideja par to, kādā veidā mēs tad nākotnē rīkosimies? Paldies! Paldies, cienījumam kolēģim! Un tagad laiks atbildēm un komentāriem Katainam kungam. Mr. Ehler raised Paldies, jā, jūs aktualizējat ļoti daudz svarīgus jautājumus. Sāksim ar eh, radošām industrijām. Jums jau ļoti labi zināms, mums ir piemēram rīcība politikas instrumenti tieši vērst, lai arī atbalstītu radošās industrijas, eh, kas ir mūsu finanšu instrumenti, kosme, inofin, arī intelektuāla īpašuma tiesība, aizsardzība un vispārējie tirgus noteikumi. Un tieši katru reizi pārnājot šos jautājumus tieši pirms divām nedēļām ar šo, šo radošo nožēlu pārstāvjiem aktuālos tendences, viņi skaidri norāda, ka ir sāpīgākie jautājumi - intelektuāla īpašuma tiesība, aizsardzība. Viņi sagaida tiešām vēl precīzāks atbalstu un instruments no Eiropas Savienības puses. Un tālāk sako aprits ekonomika arī radošām industrijām. Arī radoši industrija pārstāvi norāda, ka viņi vēlas iekļauties kopējos aprits procesos un palīdzēt mums attīstīt tādu rīcību politiku, kas tiešām palīdz nozarei. Šie horizontāli instrumenti, kam mēs tik daudz veltam uzmanību, kas ietver ļoti daudz nozars, gan radošās nozars, gan arī citas nu, piemēram, ekodizains. Šī direktīva ir ļoti labs piemērs. Tā var uzlabot arī radošo nozaru konkurētspēju. Jo konkurētspējīgāks produkts, jo faktiski viņš ierindojas daudz augstāk jau dažādu pielietoto tehnoloģiju un līdz to produktu klasifikācijām. Šobrīd jāatzīst, izpētot ekodizainu, mēs neplānojam gan jaunu kādu priekšlikumu, bet izvērtējam aktuālo situāciju un skatāmies barūkajāšā um, situācija nepieciešamākos soļus. Tad mēs runājam par globālajiem standartiem, ka visi produkti, kas nonāk Eiropas tirgu, atbilst šiem globālajiem standartiem. Un nevis kaut kā nonivelējam, bet tieši otrādi, ka visus paceļam uz augstāko līmeni. globālā līmenī. Mēs esam atvērti, protams, daudzām labām idejām. Zinu, ka jūs esat ļoti iedziļinājušies, jūs esat tiešām eksperts šajos jautājumos, kas skar īpaši produktu tirzniecību un produktu ražošanu, kur Eiropā mums ir jāspēj pievienot augstu pienotu vērtību, lai tā būtu kā iegums sabiedrībai. Mēs komisija esam atvērti jaunām idejām, jauniem ierosinājumiem, bet tātad, ko minēju, intelektuāla īpašuma tiesības un, un aprits ekonomika, lūk, tie ir tie aktuālie jautājumi, kur mēs tā daudz strādājam. Par daudz gadu finanšu schēmu un FP9. Man, protams, nav pieejama, un mēs nevaram izstāstīt visu informāciju, ko jūs sagaidat. Uh, Eh, jums ir jānogaida šis priekšlikums, tas būs 2. maijā. Mēs, protams, jau uzreiz varam pateikt, ka būs eh, zaudētāji, kas eh, zaudēs finanšu līdzekļus, bet jums jau nebūs pārsteigums noteikti dzirdējuši, kad būs arī kas iegūst šo naudu. Tātad tas, kas būs kā pēctecis 2020, apvārsim 2020 programmai, varbūt ne tik lielā apmērā, kā visi to vēlētos, bet nu būs papildus nauda un arī Erasmus Plus iegūs papildus līdzekļus. Bet nu daudz, protams, būs vīlušies. Vai nu tādēļ, ka pat zaudēs, vai arī tādēļ, ka nesņems tik daudz papildus, cik cerēja. Bet nu jāņem vērā, reāli Brexits notiks. Un tam būs sekas. Mēs arī zinām, ka vairākas dalībvalsts šobrīd ir kategoriski pret uh, pār viņu uh, valsts koprodukta daļas palielināšanu, kā tiešo iemaksu Eiropas budžetā. Uh, Un es arī viņam īsti patīk ideja par Eiropas Savienības tiešiem resursiem, kas tad būtu patiešām nevis caur valstu budžetiem, kā papildus Eiropas līdzekļi. Tad, ja mēs piedāvājam runāt par tādu Eiropas fonda izveidi, kur mēs piedāvātu tādus vairākus logus. Viens ir maziem vidējiem uzņēmumiem papildus logu, atbalstu tā kā investīcijas un m, uh, vēl nākamie logi, nu, kas ir papildus šīs idejas. Uh, kas ir ar vienu mērķi piesaistīt papildus līdzekļus un tos tālāk novirzīt tām rīcību politikas jomām, kuras jūs kā parlaments un komisijas ģenerāla direktorāti izvirs kā prioritārās. Pat ja bija tikai tāda viena regula par finansēm, mums tomēr jāsaprot, ka ir ļoti sarežģīti finanšu instrumenti un tādi arī, kas ir vienkārši instrumenti, kurus arī varam saukt par elastīgiem instrumentiem. Tā kā uz nākotnēm jāveido tāds uh, testa modelis, lai būtu skaidrs vienotais priekšlikums par finanšu noregulēšanu. Protams, šis uzsaukums, kā izdarīt vairāk ar mazāk naudas, tas ir tikai, protams, var teikt, tikai tāds uzsaukums. Nu, bet reizē tā zinām filozofiju. Un, lūk, skatāmies, piemēram, FC ir jau konkrēti pierādījis, ka tas ir iespējams. Ar mazāk naudas tomēr izdarīt un panākt vairāk, lielāku rezultātu. Ja salīdzinām novirzītos līdzekļus uh, no dažādām budžeta programmām un tālāk salīdzinām ar reālu iznākumu, tad tiešām var teikt, ka tas atbilst šim uzsaukumam panākt labāku rezultātu, mazāk naudu. Un arī turpmāk mēs vēlamies mobilizēt privāto kapitālu, kur vien tas ir iespējams. Vai arī piesaistot nu, citiem veidiem um, papildus investīcijas. Tālāk par patentu aizsardzības atcelšanu. Tieši būs jauns priekšlikums mēneša beigās. Mēs vēlamies nodrošināt vienotas spēles noteikumus Eiropas ražotājiem, iepratniem trešo valstu ražotājiem. Mēs nevēlamies tas skaidri noteikt SPC ilgumu. To mēs nevēlamies skat, jo faktiski tas ļoti svarīgs inovāciju attīstībai, bet aktuālā situācija ir tāda kā. Tad, kad iztek šīs aizsardzība, ja patents, Eiropas uzņēmumi nevar tomēr uzreiz uz trešām valstīm sākt pārdot savus produktus. Tas ir mēs runājam par tiem Eiropas uzņēmumiem, kas jau ir reģistrēti trešajās valstīs. Tad mēs neskaram šeit, protams, aizsardzības ilgumu vai tvērumu pēc būtības, bet runājam tieši par šo noteikumu saskaņošanu, lai būtu visiem vienots spēles noteikumi. Kāda ir atšķirība, kas ir uzņēmumi, kas reģistrēta Eiropas senībā un tiem, kas ir reģistrēti trešās valstīs? Un kā notiek šī saskaņotība un pārējais noteikumi? Tātad šis atcelsums patenta atcēlums ir domāts tikai uzreiz tajā brīdī, kad patents iztek, un lai būtu skaidri vienotas spēles noteikumi un būtu iespējams veikt šo tirzniecību uz vienotiem spēles noteikumiem. Vai jums ir zināms, lūdzu, ka FC faktiski ļoti labi darbojas tieši tajās brīdī situācijās, kur uh, tirgus brīvība ir tā kā ļoti sarežģīta. Tātad mēs skatāmies, kas ir attiec uz IKP. Piemēram, tātad Igaunija, mm, Bulgārija, Spānija un Portugāle piektajā vietā. Jo redzam, ka tieši FC spēja piedāvāt finansējumu tur, kur tirgus pats to nespēja sakārtot. Un EPSI spēja jau nodrošināt pat vēl vairāk nekā pirmās pakāpes uh, gadījumā šīs nepieciešamās investīcijas. Faktiski te ir ļoti daudz, kas saistīts ar energoefektivitāti, atjaunojumiem, energoresursiem, papildus šiem aprits ekonomikas projektiem un resursi, kas reizē kalpo arī citiem rīcību politiku mēķiem. Kas tad īsti būtu tas komisijas lielākie sasniegumi un ko mēs vēlētos nodot tā kā uzdevumu turpmākajam darbam? Es jau minēju, aprits ekonomika. Tiešām, es tam ļoti ticu. Tā būs mūsu konkurences priekšrocība, ja to īstenosim un skait noteiksim šo tiesko ietveru. Tālāk, mākslīgā, in, mākslīgais intelekts izmantoja to ekonomikas izaugsmēji nevis tikai ražošanas kāpināšanai, kas, protams, ir pats par sevi saprotams, bet arī, ja tālāk jau panākam ekonomisko izaugsmu, tas ir lieliski. Un treškārt, sabiedrības un individu, tāda pretošanas izturības spējas kāpināšana. Mēs ar to saprotam labāku izglītību, kāpināt cilvēku spējas pielāgoties dažādiem izaicinājumiem. Tā ka nerunām tikai par rūpniecības spēju pielāgoties, bet to saprotam sabiedrībā kopumā. Ja mēs zaudējam cilvēkus, tad, protams, mēs zaudējam ar ekonomiskā izteiksmē, bet, ja cilvēks spēj pielāgoties un ir izturīgspējīgāki, tad, nu, mēs esam visi ieguvēji. Tālāk uh, konkurēts politika. Es te neesmu lielākais speciālists, Bet, nu, arī esat dzirdējušos viedokļus, ko jūs arī minējāt. Nu, nezinu, varbūt jums būtu jāuzaicina Marijana Vestager un pārnāt šos jautājumus ar viņu patiešo. Viņa varētu jums sniegt daudz labāks atbildes, nekā es te varētu mēģināt. Piedošana, piedošana. Es jūs te pārtraucu, bet Nu, šis nav varbūt pieklājīgi, bet tā jau nevar atbildēt uz manu jautājumu. Piedošana, jūs esat komisijas vicepriekšsādātājs. Jūs esat, jūs viens no gļāvulīgākajiem, kad nekad ne, neko nesakat. Lai gan esat gatavs mm, visu laiku mainīt šos noteikumus. Tas vispār nav saprotami. Kāpēc jūs sakāt, ka es esmu vienmēr pret tirgus novērtēšanu, noteikumu pārskatīšanu? Nu, es tieši, tieši pretēji. Vienmēr esmu skatījies, ko varam mēs mainīt. Un jūs zināt, nav jau tā, kā ir. Faktiski mēs neiejaucamies nekad, jo konkurētspējas ģenerāla direktorāts darbojas diezgan autonomi. Un viņi novērtē šīs tirgus situācijas, bet esmu dzirdējis arī no citiem šāds pārmetums. Jo tas, kas šeit būtiski šodien, varbūt nebūs būtiski rītdien. Un tieši tādēļ es saku, ka mums ir jārisina šis dialogs ar Vestagers kundzi, komisāri. Par izmaksu konkurētspēju. Nu, šāda konkurētspēja izmaksu ziņā Eiropā mēs nekad, protams, nevaram iet uz to, ka mēs būsim lētākie ražotāji mēs nespēsim aizsargāt savus ražotājus pret tādiem vislētākajiem produktiem. Mēs, protams, nevaram aizliegt šo importu, importējot vislētākās preces. Bet, ko mēs redzam, faktiski te ir izšķirošais tieši ir uh, inovācijas un pievienotā vērtība. Vienam vakardienas tieši skatījos, kas notiek ostās. Ķīnas uzņēmums un Eiropas uzņēmums un Eiropas uzņēmums kas tieši nolēma iegādāties krānu, kas ir 25% dārgāks, bet viņi uzskata, ka šis krāns tomēr atmaksās, jo viņš ir veiktspējīgāks, viņam ir nu, daudz augstākas tehnoloģijas iestrādātas. Un faktiski jau līdz to izslēdz daudz citas problēmas, tad cena jau nav vienīgais kritērijs arī rūpniecībā, ražošanā. Un par plasmasu. Tātad pirms pāris nedēļām Eiropas komisija pasludināja jauno plastikas stratēģiju, plasmasas stratēģiju, un to, kā vienotais tirgus līdz to var labāk rēģēt šādu situāciju un nodrošināt arī kvalitāti, jo skaidri pasakām, ka nu, atkritumu otrreizējo izmantošanu bieži vien nenotiek, tāpēc, ka tur ir pārāk liels nu, šī sadrumstalotība. un plasmas stratēģijā mums ir izstrādāts daudz rekomendācijas, aicinot jūs to rūpīgi izlasīt. Tur ir ļoti daudz arī svarīgas lietas nozarēm. Ar mērķi izveidot aprīts ekonomiku, ar kuru izdosies arī samazināt plasmas patēriņu Eiropā. Un tiešām, lai mēs to apstrādātu tepat uz vietas, nevis pārdot tālāk uz Āzijas valstīm. Tas ir pat par sevi jau problēma. Paldies! Jā, paldies jums! Paldies jums par visām atbildēm. Nu, tās bija tiešām interesanti. Un uh, Eiropas parlamentā un jūs strādājat par atbildīgiem jautājumiem, mēģinot tas risinājums globāliem uzdevumiem, gan mēs esam pieredzējuši, jūs zināsiet, ka tas ir kopīgs uzdevums. Jā. Paldies, ka atnācāt, paldies jums par izsmeļošām atbildēm un tiekamies! Uh, hello once again. Vēlreiz es aicinu visus klātesošos. Barbara Kapelas kundze ir mūsu vidū, mūsu referente. Un pārējiem līdz to piesaistā darbā vispunkti Eiropas Savienībā īstenot energo infrastruktūras investīciju projekti. Mēs zinām projektu izskatīšanu. 17. gada decembrī komisija nāca klāra savu priekšlikumu atcelt regulu kas pieprasa dalību valstīm informēt komisiju par investīciju projektiem, energo eh, infrastruktūras tātad eh, projektos. Un šī pirmā viedokļu apmaiņa par šo īsto priekšlikumu es atceļu attiecīgo regulu atbilstoši parastajai likumdošanas procedūrai. Referents kundzem, lūgtam, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, jā, tiešām ir runa par eh, pavisam īsu ziņojumu projektu Bet uh, esmu priecājos, ka var stāvēt to priekšā, ņemot vērā uh, refīdu programmu. Jā, tas te ir notikusi pārstrāde. Un tiešām tiek ierosināta uh, regula, kas samazinās birokrātijas slogu, atvieglos uh, dzīvi pilsoņiem un uzņēmējiem un uh, uzlabos uh, pakalpojumu sniegšanu. Un vēlos visiem pateikties par labo sadarbību ar referentiem. Mums bija nu, tiešām ļoti labs darbs sagatavošanās līmenī, kas liecina par to, ka ir diezgan liela vienprātība par to, ka šeit ir nepieciešams um, atbilstoši refit programmai uzlaboties, ko stāvokli pavisam īsti tad uh, par regulu, kas tad par ko ir runa. Ir runa par iespējamo regulas uh, tad, um, izmaiņām, tad, tad es uz to, kā tiek informēta komisija par infrastruktūras uh, projektiem, ja nu kā teikt tā, tas jomā. Uh, 14. gada februārī tika pieņemts eh, šī regula, tās mērķis bija um, uzlabot informāciju datiem un um, koordinācijā attiecībā uz um, attiecīgi energo projektiem, uzglabāšanas kapacitāti un tā tālāk dažādās jomās, energo tirgo, kas Eiropas Savienībai ir svarīgi no investīciju politikas un energo efektivitātes viedokļa. Un kopš šīs regulas stāšanās spēkā dalība valstīs ir trīs reizes ziņojušas komisijai 11., 13. un 15. gadā. Un komisija atbilstoši refit programmai savukārt uh, ir pasūtījusi trīs ārējos pēt, neatkarīgus pētījumus, lai rausītos, kā šie gūst strādā. 16. gadā tas, mm, tad šie pētījumi tika veikti. Nu, tā kā atklāts sabiedriskas konsultācijas 12 gadu gaitā, kas noslēdzās 16. gada aprīlī. Un resumējot, uh, 16. gada novembrī tika sāpriekšā arī re rezultāti, un divi svarīgākie rezultāti, kas ir mūsu diskusiju pamatā šeit, ir tādi, ka mm, tika uzrādīts, ka ir liela tātad um, atskatīšanās pasākumu pārklāšanās atbilstošā regulai. Es vēlos uz, uh, uz dažādiem šiem projektiem un otrkārt Informācija, kas tiek eh, sniegta dalībvalstīm, kas to šā regulē, vieglāk ir pieejama no citiem avotiem, nu, piemēram, no Eiropas eh, um, dažādiem tīkliem. Tātad, eh, elektrības tīklu un citu tīklu dalībniekiem, kur regulā tiek apkopota informācija par uzņēmumiem, tāpat arī informācija par dalībvalstu specifiskajiem plāniem dažādās jomās. Nu, un Komisija tāpat arī regulāri gūst informāciju no tirgus, no tirgus uzraudzības pasākumiem. Lai izvairītos no pasākumu dubultošanās, jāsamazina atskaitīšanās sloks dalībvalstīm. Tāpat arī jāsamazina sloks uz administrāciju. Nu, tādēļ es tādēļ priekšā jums šo nu, projektu, ka tāds ir paredzēts, tāpat arī komisijas priekšlikumā ir atspūgļos tas, ka regula Tātad um, atbilstošo numuru 256 no 2014. gada ir jāmaina. Paldies, um, saimā referents kundze. Jā, Bārkungs, um, vēlties izteikties. Paldies priekšstādājiem, paldies par šo ziņojumu, bet uh, vēlos arī pauzināmas bāžas, zināmas uh, šaubas par komisijas iniciatīvu. Un referents tagad to, to atzinumu. Pagāsimies nedaudz atpakaļ. Kas tad ir patiesībā šis um, stāsts par šo tiesību aktu priekšlikumu? Sākotnējais komisijas priekšlikums uh, parlaments to iesūdzēja tiesā. Esot pārliecināts, ka tiesiskais pamats regulai nav visu laiku pareizi. Ienatām līgums nav adekvāts juridiskais pamats, balstoties uz kuru varētu paredzēt šādas atskaitīšanās uh, prasības. Nu, un um, jāsaka, parlaments šo lietu tiesā arī, arī uzvarēja. Tieslēm atbilstoši mūsu viedoklim, ka jā, tiešām šeit nepieciešams cits tiesiskais pamats. Un kā uz to rēģē Eiropas komisija? Uz šo Eiropas parlamenta svinēto uzvaru. Tā rēģēja atsaucot šo regulu. Nevis eh, pieņemot, ka varbūt būtu um, jāievieš adekvāts juridiskais pamats, bet, bet komisija vienkārši pats tātad, iemet plinti krūmos un atteicās no visas regulas. Es domāju, ka tādējādi komisija apiet tiesas lēmumu, šī lēmuma īstenošanu. Tā patiesībā neatzīst to, ko tiesa ir pietiesājusi, tā sacīt. Ir trīs pamata argumenti, ar ko komisija plātās, pamatojot šīs regulas atsaukšanu. Pirmkārt, viņi saka, ka es esmu pārklāšanās, lūk atskaitīšanās saistības esot uh, krietnī līdzīgas. Taču ir citu organizāciju pirmie kolēģi, jā, tur jau notiek atskaitīšanās šo citu tīklu ietvaros. Nu labi, bet es uzskatu, ka atskaitīšanās saistības atbilstoši Eiropas saimnības regulai, kuras izpildē daļai dalību valstīm, to nevar aizstāt ar atskaitīšanos saistībām, ja mēs tās pārnesam uz eh, tīklu pleciem. Bieži vien šie tīkli dalībnieks ir privāta kompānijas, tā kā pamatā es uzskatu, ka tomēr pastāv, pastāv šās atskaitīšanās eh, prasības un saistības pilnībā nepārklājas. Jā, mums vajag skatīties, kā, kā labāk tā, tās pielāgot, kā tās eh, varbūt pieslīpēt, bet es nedomāju, ka īstais risinājums būtu to visu tagad neskromās. Otrs arguments ir tāds, ka esot, lūk, trīs atskaitīšanās pasākumu notikšanu dalību valstu puses, un es vēl pieteikam daudz informācijas, lai taisītu secinājumus. No šiem trim ziņojumiem, manuprāt, tikai viens eh, ir veikts pēc 14. gada, kopš regula stājusies spēkā, un kopš energo kopiena ir eh, kļūst pat kopēja Eiropas Savienības projektu. Tā kā arī šeit es nedomāju, ka atbilstoši jaunajām normām mums rīcībā ir pietiekami daudz informācijas. Un trešais arguments, ar ko operēju, ir tāds, ka esot, lūk, grūtības īstenot šo regulāru atbalstu līmenī. Nu, to nu gan es nespēju izprast. Ja komisijai kādas grūtības um, ar uh, regulas ieviešanu dalību valstīs, tad reakcija nebūtu jābūt tādai, ka regula tiek, tiek anulēta, atsaukta, bet drīzāk jāizdara spiediens uz dalību valstīm, lai šī īstenošana sekmētos labāk. Daudz tiek runāts par labāku likumdošanu, bet reizēm, un tā ir, ir ne tikai šeit, bet arī citās jomās, reizēm Īstais risinājums būtu tomēr uzlabot īstenošanu, nevis, eh, nu, nevis eh, tad, iznīcinot tiesību aktu tikai tādēļ, ka, lūk, ir zināmas problēmas ar tā ieviešanu praksē. Tā kā es domāju, ka šeit nevajadzētu šo regulu anulēt, atsaukt, un šeit es arī beigšu priekšstādētā, nevajadzētu to, to iemest promos, bet drīzāk eh, piestrādāt, turpināt darbu, ņemt vērā tiesas nolēmumu, kā arī mūsu iepriekšējā nostāja, kas, eh, manuprāt, eh, iepriekšējā, tā teikt, tūrē jau bija tīri labi noformulēta. Paldies! Paldies, eh, kolēģi, par jūsu komentāriem, saka priekšsēdētājs tālāk. Eiropas komisija. Eva Gerhards Kunze. Notiči Energy. Došu vārdu jums, arī jūs varētu sniegt eh, atbildes izskanējušiem komentāriem. Jautājums eh, no mums komitejas viedokļa raugoties ir diezgan svarīgs. Vai jūs varētu izteikties komisijas vārdā, lūdzu? Pirmkārt, precēšu, ka Gerhards kundzei diemžēl nācās eh, um, atstāt šīs iesniegās telpas un viņas vārdā izteiksies kolēģi. Pirmkārt, paldies šo komiteju, ka sagatavojāt ziņojumu projektu, kur pamatā komisijas priekšlikums tiek atbalstīts. Atgādināšu, kā tad bija šie priekšlikumi divi mērķi. Priekšlikums atcelt šo regulu, atcelt šo regulu. Pirmkārt, tā vairs neatbalsta sev izvirzītiem mērķiem, un otrkārt, vēlamies samazināt administratīvo slogu visiem šajā procesā iesaistītiem. Un vispēcot, Vēlos pieminēt arī to, ka komisija to nav. Um, izvēlēsies šo šādu risinājumu tā viegprātīgi. Mēs esam veikuši pavisam nokaidrs pētījums, sagatavošanās priekšdarbus. Jā, veicām um, tādu pamatīgu ārēju pētījumu, lai izvērtētu trīs atskaitīšanās pasākumu rezultātus, kas notika 11. 13. 15. gadā. Un šeit vēlos atbildēt Jāvār kungam, ka. Uh, Pētījumā tiek iekļaut visi trīs šie atskaitīšanas pasākumi, ne tikai tas, kas notika 15. gadā. Un to veicām tādēļ, lai pārbaudītu veselības stāvokli šajā jomā. Un paskatījos, kā tad eh, pārvaldības regulas 2016. gadā strādā. No, dažas eh, ātras atbildes arī Jābār kungam par eh, dažiem citiem argumentiem, ko viņš pieminēja. Pirmkārt, par tiesas nolēmumu nu, nav tā, ka Šo nolēmumu mēs eh, ņemām vērā atcerot šo regulu. To, ko tiesa mums pietiesāja, mēs arī aizstājām ar jaunu regulu. Tā kā šo mēs atceļam ne tādēļ, ka ir ienācējušas tiesas lēmums, bet eh, tādēļ, ka mūsu prātā nesniedz vēlamos rezultātus. Un otrais komentārs, ko vēlos paust, eh, ko arī pieminēja Javārkungs, saistās ar uh, to, ka, lūk, mēs it kā atceļam šo regulu, tāpēc, ka to ir grūti īstenot. Un tā viskurš nebūs. Izvērtēšanā, ko veicām vērtējot tātad šos trīs pasākumus, mēs konstatējām, ka īstenošanas problēmas pamatā saistās ar uh, regulas uzliktiem limitiem. Proti, mēs lūdzām tur uh, aplēst nepieciešamās jaudas, un nu, dalību valstīm ne, nav uh, iespējas veikt šādas aplēses, ne precīzas aplēses, nu, tik precīzas, cik mums būtu nepieciešams katrā ziņā. Varbūt mēs bijām pārlieku lieli optimisti, uzskatot, ka, lūk, spēsim iegūt um, to informāciju tādā apjomā, kas uh, mums būtu nepieciešama. Tās bija skatījums. Un visbeidzot, atbildot vēl uz jūsu komentāriem. Ja? protams, ka mums varētu būt dati no privāta uh, uzņēmumiem, noziniet, nu, ka ceturtais pāns regulā paredz to, ka operators sniegs informāciju dalību valstīm, tad dalību valsts ziņos komisija, tā kā, tā kā dalību valsts šo informāciju saņēma no operatoriem, no uzņēmējiem, un tagad mēs konstatējām, ka, ka komisija šo informāciju iegūt pat taisno. Nevis tikai ar attiecīgiem tīkliem, bet uh, nu, mūsu pašu observatorijas novēršanas centra, kas mums to tieši ietekmi tirgus informācija un ir uzticamāks informācijas avots nekā šis atskaitīšanās, eh, šī atskaitīšanās ķēdīte, kur galā beigās tiešām ir iesaistīta privātu uzņēmumu. Nu, tas ir viss, kas mums sakām šajā sakarā, un arī vēlos pateikties komitejai par, eh, par priekšlikumu un par sniegto informāciju. Paldies. Uh, thank you very much, madam. Paldies eh, komisijai. Referents kundze pēdējie vārdi, pēdējais galvās. Tas tas jāpaldies par komentāriem, paldies arī komisijas eh, pārstāvēm. Mums jau bija iespēja um, kontaktēties, un tāpat arī līdz 6. datumam ir iesniegt grozījumus, un, eh, un referents jau man ir sniedzis grozījumus, bet eh, nu, ceru, ka kopējais spēkums arī izdosies. Paldies! Paldies! Paldies, Barbara! Tātad 26. aprīlis līdz 2012. līdz pusdienu laikam jums iespēja iesniegt grozījumus. Tātad šī ceturtdiena, pusdienlaiks, un balsojums Itrija komitejā kaut kad jūnija beigās. Nu, lūk, tas ir, lai sietojas augsts, tātad eh, septembrī pēc balsojuma plenāru sēdē arī paturās. Nu, ko, draugi, paldies jums par to, kā atnācāt. Paldies par jūsu diskusijām rīt no rīta. Sāksim darbu 9. No 9 līdz 10. mēs slēgtām durvīm koordinātoru sanāksmi. Un nu, 10. elektronisko balsošana ir komitejā. Atgādināšu jums vēlreiz. Rīt pustrījos. Nē, nu pus diviem līdz pustrījiem rīt. Te mums iesosies um, energo kom, tātad kopienas parlamentārās asamblejas darbinieki, un mums kā itra deputātiem būtu pienākums tomēr apmeklēt šo sanāksmi. Tā, tā sāks pusdīgos starp uh, mūsu komitejas uh, abiem cēlieniem, tā teikt, pārtraukumā būs arī, uh, būs arī pieejams sviestmaiņas, varēsiet uzkost pirms šīs sanāksmes. Lūk, tā kā, nu, ceru, ka jūs ieradīsties. Cerams, ka jums um, nebūs tāda liela apgrūtinājuma tur ierasties, un tiešām ceru, ka būsiet visi tur klāt šajā plenāru sanāksmē pusdivos. Un uh, desmitos esiet klāts elektronisko balsošanu. Paldies, tiekamies rīt!